Can I kindly invite you to take your seats? Lūdzu, ieņemiet vietas, kolēģi. Sveicu jūs pēcpusdienas sesijā mūsu lūgumrakstu komitejā. Un jo īpaši es vēlētos šodien sveikt uh, Alde mm, jauniešu grupas apmeklētāju. Kur jūs esat? Nē, šķiet, ka viņi vēl nav ieradušies. Jaunieši kuriem bija paredzēts apmeklējums pēcpusdienā. Viņi laikam nav ieradušies. Lai nu kā nogaidīsim, varbūt viņi vēl ieradīsies. Vai kāda informācija par viņiem? Labi. Nu ko, tad uh, iesim tālāk. Sniegšu informāciju par koordinātoru sanāksmes iznākumu vakardien. Uh, Pirmkārt, pieņēmām marta darba kārtību. Darba grupa par eh, bērnu labklājību uzaicinās Ziemeļu eh, komiteju cilvēktiesību jomā, uzaicinās uz viņu sanāksmu aprīlē, un eh, tad šī tēma vēlāk atgriezīsies komitejas darba kārtībā. Tad mēs nospriedām nesniegt atzinumu par 2017. gada budžetu un 2015. gada budžeta izpildi Un nu, tā kā mums nav savas budžeta līnijas, un tad eh, neatbildētās rekomendācijas mēs pieņēmām lēmumu par veselu virkni no tām un detalizētāka informācija tiks iekļauta sanāksmes protokolā. Par bērnu aizsardzību divi jūrija locekļi m, mm, tiks eh, uzaicināti piedalīties bērnu labklājības darba grupā, un es pati uh, uzrakstīšu vēstuli jūrī komitejā, kurā apliecināšu, ka mūsu komiteja balstās uz lūgumrakstu pamatiem, kurus saņemam un ka mēs respektējam un ievērojam citu uh, komiteju kompetenci. Komiteja arī nosprieda izveidot īsu rezolūciju par bērnu aizstardzību, kuru vajadzētu pieņemt komitejā martā un iesniegt aprīļa plenāra sesijā. Par faktu vākšanas mm, vizīti mēs nolēmām pārcelt lēmumu pieņemšanu un pieņēmām lēmumu par publisku uzklausīšanu par ES pilsoņu brīvību pārcelt uz mm, iekšējā tirgus temtas. Un tad eh, arī turpmākie pasākumi par stop tītip. Uh, iniciatīvu, mēs nospriedām, ka sagaidīsim Eiropas Savienības tiesas mm, eh, procedūras vēl tikai turpinās, pirms mēs eh, darām kaut ko tālāk. Tad par mm, fiksētā termiņa līgumiem un brīvu eh, cilvēku pārvietošanos. Mēs pārcēlām šo punktu uz nākamo sanāksmi un apstiprinājām uzklausīšanas par mm, Eiropas Savienības pilsoņu tiesībām mm, uz 15. mārtu, tad 17. Eh, 18. māja vizīte uz īriju šobrīd tikai vienas loceklis un viens eh, vietējais loceklis no īrijas ir izteicis interesi piedalīties termiņš, lai pieteiktos ir ticis pagarināts līdz šīs dienas eh, piekdienai, proti 28. februārim. Un tad par vetī portāla mm, atjauninājumu un modernizāciju tas ir rakstiski, tad um, ehm, pieprasījumi attiecībā uz lūgumrakstiem, kas tiks noslēgti, ir pārcelts uz nākamo sanāksmi, un tāpat arī ETP un zaļo lūg, un e, lūgums par punktu pie cita jautājuma, tas arī tika pārcelts uz nākamo sanāksmi. Un tagad es redzu, ka vidējais vecums šajā telpā nu pat ir samazinājies un visai būtiski kopš brīža, kad apmeklētāju grupa ieradās eh, telpā. Es vēlētos sveikt Alde jauno apmeklētāju grupu, kas šajā pēcpusdienā ir kopā ar mums 20 jauni, cerams, motivēti jaunieši no Briseles piedalīsies šajā sanāksmē, un mēs esam ārkārtīgi priecīgi jūs šeit redzēt un vēlam jums sekmīgu mm, piedalīšanos sanāksmē. Un es ceru un arī veicu mm, lūdzu kolēģus runāt ar viņiem, ieklausīties un uh, arī noskaidrot, kā viņi mm, uztver parlamentu un Eiropas institūcijas. Un jums, eh, jaunieši, es vēlētos teikt, eh, vērsieties pie komitejas locekļiem, varat uzdot ļoti kritiskus jautājumus. Mm, deputāti labprāt atbildēs uz visiem šiem jautājumiem. Un tagad pāriesim pie 13. Darbī, darba kārtības punkta lūguma raksts 0927.2015, ko iesniedzis Ilhams Kunčiks. Viņš ir sanāksmē un lūguma rakstam pievienot 85 pārāksti par vēlēšanu tiesību iespējamiem pārkāpumiem, kas notikuši aizliedzot vēlēšanu kampaņās izmantot citas valodas, izņemot bulgāru valodu. Un Kunčika kungs, man ir liels prieks dot jums vārdu. Piecas minūtes. Paldies! Paldies priekšsēdētāji un dargie kolēģi! Es vēlētos jūs informēt par anahroniskām tendencēm manā valstī, proti tiek aizliegts izteikties eh, citā eh, valodā kā tikai bulgāru, un es esmu runājis par šo problēmu vairākas reizes plenāras sanāksmē, un te ir arī dokuments, saskaņā ar kuru man ir piespriests sots, arī naudas sots. Tātad 2017. gada novembrī, tad, kad eh, Bulgārijā notika vēlēšanu kampaņu bez oficiālās valodas, bulgāru valodas. Es izteicos arī savā dzimtajā valodā. Es teicu, uzsveršu, ka arī citā valodā, ne tikai bulgāru, un kompetentā iestāde, kas pārvalda Vernas eh, reģionu, ir paziņojusi, ka neraugoties uz to, ka mm, pārkāpums ir ticis konstatēts vienu uh, vienīgu reizi, tas rada draudus, jo uh, ir bāžas, ka Kunčuks, kas ir Bulgārijas uh, deputāts, pārstāva pilsoņus Eiropas parlamentā, un man tika piespriestots aptuveni 600 eiro apmērā, un citi arī tika sodīti, mēri, deputāti. Uh, aktīvisti, mm, tie, kas piedalījās vēlēšanu kampaņā 16.2c 34. daļa BB no Lisabonas līguma paredz, ka Eiropas Savienības pilsoņiem ir tiesības vēlēt un tikt ievēlētiem. Un tagad es vēlētos izklāstīt nedaudz precīzāk Mm, šo tēmu. 351. pantu otrajā daļā Bulgārijas vēlēšana likumā ir paredzēts, ka visi Eiropas Savienības mm, pilsoņi, kuriem ir 21 gads, var tikt ievēlēti kā Eiropas de, eirodeputāti. Tomēr nākamais pants 181 pa, 2 vēlēšanu noteikumos ir teikts, ka Vēlēšana kampaņa ir jānotiek bulgāru valodā. Kaut arī noteikumos ir paredzēts, ka jebkurš Eiropas pilsonis var izvirzīt savu kandidatūru un tikt ievēlēts no Bulgārijas, tajā pašā laikā viņam ir jāizsakās bulgāru valodā, un Eiropas noteikumos ir teiks, ka jebkurš šī noteikuma pārkāpums var saņemt, var kalpot par pamatu 200 līdz 2000 eiro lielam sodam vai 200 līdz 1000 eiro lielam sodam. Uh, 420 līvas ir šī minimālā alga šobrīd Bulgārijā, un tā tad tas viss tikai tāpēc, ka tiek izteikta kaut vai viena frāze citā valodā priekšsādātā, jūs taču arī runāt vairākās valodās, un ja mana mm, partija al, no Aldes vēlētos izvirzīt manu kandidatūru, mm, ne, nevarētu tur būt kādas iebildes, bet kādā valodā jūs izteiktos, kā jūs vestu savu mm, kampaņu, vai tad jums vajadzētu varbūt iemācīties bulgāru valodu, vai arī jums nemitīgi liktu sodus, un tieši tas pats būtu Junkera kungam, Šulcam, Petelam, uh, Ferhovštatam, Armsas kundzei, visiem mūsu kolēģiem, kuri nerunā bulgāru valodā, būtu sots, ja viņi dotos uz Bulgāriju, lai atbalstītu savu politisko saimi. Dargie kolēģi, šo mm, lūgumu rakstu parakstījuši 85 Eiropas pilsoņi un vairāki desmiti tūkstoši parakstu vēl tiks pievienoti. Mēs uzskatām, ka absolūtais aizliegums izteikties e, citā valodā, respektīvi izmantot citas valodas, izņemot bulgāru valodu, 1a e, pants Lisabonas līgumā nosaka, ka Eiropas Savienība ir balstīta uz cieņas, brīvības, demokrātijas, vienlīdzības, cilvēktiesību principiem, tāpat arī cilvēktiesību ievērošanas principiem. Un šis aizliegums ir pretrunā ar otro pantu Lisabonas līgumā. Eiropas Savienības mērķis ir veicināt mieru, tās vērtības un uh, tautas labklājību. Eiropas Savienība iestājas par šo daudzveidību. Eiropas Savienības pamatkārtiesību hartas 22. pantā ir teikts, ka ir jāievēro un jāciena Savienības kultūra un valoda daudzveidība. Tāpat Eiropas Savienības cilvēktiesību hartā ir teikts, ka ikvienam cilvēkam ir tiesības uz izpauz, izteiksmes brīvību, to starp iespēju paust savu viedokli un saņemt un mm, mainīties ar informāciju bez kādas publisko iestāžu iejaukšanās, un tā tad te ir runa par starptautisku vairākiem dokumentiem, kas ir tikuši ratificēti Bulgārijā. Mēs esam saņēmuši Eiropas komisijas atbildi 22. septembrī pagājušajā gadā. Un ir svarīgi, lai Eiropas institūcijas garantētu uh, brīvu informācijas apmaiņu starp pilsoņiem, lai pilsoņi varētu saprast un pilnvērtīgi piedaloties, piedalīties vērēšanu procesā. Mēs saprotam, ka e, Bulgārijas iestādes nav savu uzdevumu augstumos, negarantē demokrātiskās e, normas, e, lai vestu vienlīdzīgas vēlēšanas un tiek pārkāpt Eiropas noteikumi, jo aizliegums izteikties citā valodā uh, izmantot citas valodas, izņemot bulgāru valodu, nav demokrātisks. Un šis uh, aizliegums vēlēšanu kampaņā liedz uh, um, vēlētājiem saņemt informāciju uz jau zināmā valodā, kas būtu atšķirīga no oficiālās valodas. Un mm, tas tomēr ir noteikts arī desmitajā pantā brīvību hartā un tāpat arī Eiropas konvencijā. Un priekšsādātājs vēlos šeit mm, lūgumu rakstu komitejā un jūsu priekšā par to runāt ne jau tāpēc, ka es nemīlu savu dzimteni, bet tāpēc, ka es vēlos, lai mana valsts kādreiz būtu Eiropas demokrātijas piemērs, jo es ne izcietīšu, ka ir piemēroti dubult standarti cilvēktiesību jomā manā valstī, un līdz ar to es prasu lūgumu rakstu komitejai paturēt šo lūgumu rakstu atvērtu. Un lūgumrakstu komitejai ir jāvēršas pie Lībē komitejas atzinuma sniegšanai, un es uzsveru, ka šim lūgumrakstam ir jā tiek nosūtītam Francam Timermanam, kurš ir mm, atbildīgs par tiesībām un mm, jāatzīst, ka lūguma raksts nav ticis vēl publicēts un nav varējis līdz ar to saņemt uh, pilsoņu atbalstu. Tas ir vēl viens papildu arguments, kāpēc tam būtu jāpaliek atvērtam. Paldies! Un Mis Vāžī kundze laikam ir komisijas pārstāvis. Vārds jums, jā. Paldies par iespēju izteikties par šo lūgumu rakstu, kas attiec uz vēlēšanu eh, tiesībām, vēlēšanu brīvību un precīzāk valodu lietošanu mm, vēlēšanu kampaņā. Patiesībā komisija jau sniedza atzinumu, eh, šo paziņojumu parlamentam un es varu tikai vēlreiz akcentēt galvenos atbildes elementus. Vēlētos atgādināt, kādas ir ES kompetences vēlēšanu jomā. Patiesībā Savienībai nav e, kompetences vēlēšanu ziņā līgumā. Ir paredzētas ES e pilsoņu tiesības piedalīties pašvaldību un Eiropas parlamenta vēlēšanās valstīs, kurā viņi uh, ir, pat ja viņiem nav pilsonības šajā valstī, un vēl ir paredzēti noteikumi par parlamenta vēlēšanām, tie ir kopīgie principi Eiropas parlamenta pārstāvju ievēlēšanai, kas ir noteikti 1976. gada aktā. Un tur ir eh, vairāki kopīgie principi, brīvība, vispārējais princips vēlēšanām un arī uh, proporcionālā sistēma, kas ir jāizmanto visās dalībvalstīs. Tātad pavisam īsi mm, vēlēšanu kampaņas norise un valodu izmantojums nav specifiski atrunāts ES tiesībās. ES tiesības neprecizē Mm, šī konkrētā jautājuma risināšanu, kas ir minēts lūguma rakstā. Tas ir no vienas puses, bet no otras puses es vēlētos atsaukties uz mm, vēsturi uz iepriekšējām komisijas pozīcijām, jo līdzīgi temati izskanēja rakstiskos jautājumos 3774 no 2015. gada bija šī atbildi un atgādināšu, ko tad komisija teica. Un komisija bija teikusi, ka brīvās vēlēšanas kā tādas, ka tās garantē brīvu um, vēlētāju um, viedokļu paušanu un nozīmē, ka ir jāļauj brīvi um, um informācija cirkulēt um, pirmsvēlēšanu kampaņā un visām kopienām jāspēj saprast, informāciju un pilnībā piedalīties vēlēšanu procesā. Un komisija arī iepriekš uzsvēra to, ka ir svarīgi, ka dalību valstis apņemās mm, īstenot šo demokrātisko standartu, kas ir Eiropas Savienības konvencijā par cilvēktiesībām noteikts. Un mm, noslēgumā es vēlētos uzsvērt, ka Strasbūras tiesa uh, interpretējusi šos demokrātiskos principus un nospriedusi, ka principā valstīm ir jāregulē kandidāti izmantotās valodas un tās var mm, arī noteikt konkrēts pamatots ierobežojums, bet šiem ierobežojumiem ir jāatbilst demokrātiskas sabiedrības pamatvērtībām, kas ietver arī vārda brīvību. Tas arī viss. Paldies par uzmanību. Lielas paldies! Un tagad komitejas locekļi var uzstāties. Zambaskī kungs būs pirmais. Es atvainojos, ja neprecīzi izrunāju jūsu garo un visnotaļ sarežģīto uzvārdu. Naprāt, ka zvuči Džambaski. Paldies priekšsēdētāji. Mans uzvārds ir Džambaski bet nu, tas varbūt nav šajā brīdī tik būtiski. Priekšsēdētāji, godātie kolēģi, es vēlētos paust savu viedokli par to, ko mēs nu pat dzirdējām Kučuka kunga teiktajā. Manuprāt, tas, ko viņš teica, uh, nav atrodams tiesībās, un mm, biju nedaudz pārsteigts par dzirdēto, lai valsts varētu iestāties Eiropas Savienībā. Valsts ir jāizpilda zināmi demokrātiski kritēriji, un valsts, mana valsts ir demokrātiska. Eiropas parlamenta un Eiropas Savienības kompetence attiecas tikai uz to pilsoņu tiesībām, kas Uh, uzturās citā valstī nekā to izcelsmes valsts, un viņi var pieteikties kandidēt pašvaldību un uh, Eiropas parlamenta vēlēšanās līdz ar, bet nav neviena noteikuma, kas attiektos uz mm, citām vēlēšanām, kas nebūtu Eiropas parlamenta vēlēšanām. Līdz ar to tas ir Savienības dalību valstu kompetencē, kurām ir jāgarantē mm, izpausmes vārda brīvība un brīva informācijas plūsma, lai visi pilsoņi varētu tikt informēti. Kā mēs to nu pat dzirdējām, Strasbūras cilvēktiesību tiesa pieņem to, ka dalību valstis var regulēt valodu izmantojumu vēlēšanu kampaņās. Nu pat dzirdējām, ka Tiesa uzskata, ka dalība valstis var noteikt ierobežojumus. Mūsu valstī šobrīd eh, attīstās politiskā sistēma un situācija, un eh, vārda brīvība tiek nodrošināta Bulgārijā. Visi var izteikties, tāpēc es īsti neizprotu, kāpēc Eiropas parlaments vai Eiropas komisija Kāpēc gan viņi iejauktos eh, kādas valsts iekšējās lietās? Tas radītu bīstamu precedentu. Spānijā, piemēram, arī ir bijuši šādi mm, starpgadījumi. Mm, izpausmes brīvība un izvēles brīvība tiek garantētas Bulgārijā. Visi, kas vēlas apgūt bulgāru valodu, to var darīt šķēršļu tam nav. Līdz ar to es uzskatu, ka lūguma rakstu būtu jāslēdz, jo tas ir pretrunā ar Eiropas Savienības tiesībām. Paldies! Paldies, Marijāsa kungs! Jā, es piekrītu Džambavski kungam, ka šo lūgumu rakstu nevajadzētu slēgt. Es esmu no EKR grupas un mm, bija lūgumraksts tika uzskatīts par pieņemamu, bija diskusijas, mums bija, uh, mēs uzzinājām, kāda ir komisijas atbilde, bet es domāju, ka neko vairāk arī nevar darīt. Izskatās, ka te ir divas puses šai lietai. Un kā jūs redzat, uh, dokumentā, kas eh, tika sagatavots mūsu uzmanībai. Te ir runa par bulgāru vēlēšanu tiesībām un minoritātēm un tiem, kas nav pilsoņi. Un tad runājot par pilsoņu tiesību izmantošanu dalību valstīs vēlēšanās, kurām nav Eiropas dimensija, nu tas ir uh, Nu, tīri iekšējais jautājums. Mēs runājam par pašvaldību vēlēšanām, mm, pilsoņi, mm, kas ir bulgāri. Mm, tas ir iekšējais jautājums, iekšējā lieta. Un otra lieta ir procedūras, kas varētu tikt saistītas ar Eiropas tiesībām. Bija pieminēts eh, Junkera kungs un citi. Viņi varētu paraudzīties uz to, kāda varētu būt pozīcija attiecībā uz vēlēšanu likumu. Un lieta ir tāda, ka šobrīd nav vienota vēlēšanu likuma Eiropas parlamenta vēlēšanās nesen tika nu, pieņemti grozījumi pastāvošajiem noteikumiem, bet nav tāda viena vienota noteikuma, kas atrunātu to, kā ir jāorganizē vēlēšanas. Un 1978. gada aktā ir noteikti vispārīgi principi, bet viss pārējais ir nacionālo iestāžu Mm, rokās. Un otro reizi mēs redzam, ka tas ir vēl viens gadījums, kad Junkera kungs un citi mm, vā, varētu vēlēties būt par mm, arī iesaistīties, bet, nu, pārējās lietas tomēr ir iekšēji jārisina Bulgārijas likumdošanas ietvaros. Un tad, nu, vēlreiz kus, kuru aspektu tad mūsu komitejai būtu jāraugās? Nu, tur var būt arī kaut kādi politiski motīvi pamatā izvirzītajiem argumentiem, vai tā būtu Bulgārija vai cita valsts par valodu izmantojumu Spānijā arī vai citās Eiropas daļās, un es domāju, ka mūsu komiteja uh, Un katrā ziņā var uh, ieklausīties kolēģos, un mēs arī nu, uzklausījām viņus, lūguma raksts tika uzskatīts par pieņemamu, un varbūt vēl kāds cits priekšlikums var izskanēt, kad, nu, bez tā, ka jāslēdz lūguma raksts, jo izskatās, ka arī citās valstīs, kas līdzīgs varētu būt, un Gatašu atgādināja, ka mums bija līdzīgas problēmas un jautājumi Spānijas gadījumā. Mm, kādi ir šie apstākļi un noteikumi, kas piemērojas mm, vēlēšanām? Un nav citām valstīm jāceļ šie jautājumi un tie jābīda iekšā pa aizmugurējām durvīm. Uh, Manā grupā EKR ir ieklausījusies kolēģi, mēs to darījām. Mēs arī uzskatām, ka vajadzētu slēgt šo lūgumu rakstu. Paldies, Sebastijas kungs. Muchas gracias, señora presidenta. Al contrario que los colegas que me han precedido. Paldies priekšsādātāji pretēji kolēģiem, kas izteicās pirms manis. Es uzskatu, ka lūguma raksts ir jāpatur atvērts citādā Eh, gadījumā mēs eh, neievērotu pamatiesības. Mēs šobrīd kļūdaini analizējam problēmas. Eh, dzirdēju komisijas pārstāvi teiktu, un te nav tikai vēlēšanu mm, likuma mm, jautājums vienā konkrētā valstī. Nē, te tiek, pā, te tiek runāts par pamattiesībām, par uh, izpausmes brīvību. Te arī pirmais pāns, piemēram, Lisabonas līgumā varētu tik minēts, un tas ir Kučuka kunga lēmums, ka viņš uzskatīja, ka ir, ka var izteikties nu, citā valodā, kas nav bulgāru valoda, un viņš saņēma sodu. Tas nav. Mm, tas tāds jautājums, kas nesaistītos ar izpausmes brīvību, un to nosaka šie starptautiskie principi. Un tas ir tas arī, kas mums ir jāizskata un mums ir jāpatur atvērta šī petīcija, šis lūguma raksts, jo tika pārkāptas pamatiesības. Tik runāts par līdzīgiem gadījumiem Spānijā. Es nezinu, par ko te tiek runāts. Es pats esmu Spānis, jā, bija sūdzības par valodas diskrimināciju, bet nekad. Uh, Mm, nebija runa par valodu izmantošanu publiski vai privāti, un reizēm arī vācu, rumāņu, franču, arābu, urdu mm, valodas tiek izmantotas, un kas nemaz nav oficiālās valodas, bet tiek izmantotas bez problēmām, jo neviena valsts nevar pateikt pilsoņiem, kurā valodā eh, viņi runā vai nerunā privātā telpā. Tā Mm, bet cita lieta ir par valodām, kas tiek izmantotas oficiāli. Mm, es uzsvēršu, tas ir tāds ļoti nopietns jautājums. Tika piespriest naudas sots, jo cilvēks izvēlējās izteikties mm, valodā, kas nebija bulgāru valoda, un tas ir pretēji dokumentu garam, personas tiesībām. Tāpēc es prasu, lai eh, petīcija paliktu atvērta un, un mm, nonāktu līdz galam. Malinova kungam vārds, paldies, es runāju ETP vārdā, lielākā eh, komitejas grupa tā ir, nav vērts atkārtot tos pašus argumentus, tūlīt pievērsīšos secinājumam. Protams, lūgumraksts ir jānoslēdz vairāku iemeslu dēļ. Uh, Mm, kurus pieminēja jau, bet visu pirms katrām demokrātiskajām debatēm būs daži politiķi, kuri eh, pieļaus vienu un to pašu kļūdu. Viņi uzskatīs, ka ir kompetentāki par tiesnešiem un tiesām eh, tajās kopienās, kurās viņi ir, un mēs redzam, ka politiķi sāk interpretēt likumus Es domāju, visi zina, kāds haoss sāksies, ja politiķi sāks interpretēt likumus un izvirzīt kritērijus, kas ir demokrātiski un kas ne. Mums ir juridiskais satvars Eiropas Savienības cilvēktiesību tiesa, kas jau ir paziņojumus, kā valstis var regulēt mm, kandidātu un citu personu izmantojamās valodas vēlēšanu kampaņās, un tas arī viss punkts Ja šis princips ir noteikts un ja Eiropas cilvēku tiesību tiesa jau ir izteikusies par to, tad mēs sāktu kritizēt tiesas lēmumu. Protams, mēs to varam darīt, mēs vienmēr varam teikt, ka demokrātiskā sistēma nav gana demokrātiska, bet patiesībā šobrīd Bulgārija nebūtu neko nepārkāpj no tiesību viedokļa, un šobrīd, jā, tiek teikt, ka nav gana demokrātiski, bet mēs tad varētu secināt, ka Eiropas Savienība nav pietiekami demokrātiska, kas būtu nebeidzama diskusija. Otra lieta vēlētos atgādināt, ka runa šeit ir par vēlēšanu kampaņām tikai. Nav runāts par citiem gadījumiem, kad uh, Eh, pilsoņi tiek informēti vai tiek pārkāptas kādas citas tiesības. Te ir runa par vēlēšanu kampaņām, te ir specifisks ierobežojums, kas Bulgārijas ehm, likumā ir vairākus gadus bijis un mm, vispārējā konsultācija atbalstīts tas ir, un tad dažas lietas, kas nav tieši saistīts ar konkrēto lūgumu rakstu, bet es uzskatu, ka varu iestāties par eh, šīm lietām. Es domāju, ka mums vajadzētu ievērot divus nerakstītus likumus, no kuriem pirmais mums ir jābūt piesardzīgiem, kad pieņemam lūgumrakstus un izvēršam diskusijas, kas tiek uh, saņemtas um, īsu laiku pirms nacionālajām vēlēšanām, jo šīs lūgumraksti tiks izmantot neatbilstīgā veidā šo valstu iekšienē un vēl viens nerakstītais likums. Uh, Man vienmēr ir nērtības sajūta, kad šo komiteju izmanto deputāti savās interesēs. Jā, nav noteikuma, lai m, mm, to noraidītu, bet es uzskatu, ka komiteja ir domāta uh, Eiropas pil Savienības pilsoņu lūgumrakstiem, nevis deputātu lūgumrakstiem, un es ievērošu šo principu, jo tas būtu it kā ļaunprātīgi izmantot uh, Mm, savas iespējas, ka tiek uz, eh, izmantota steidzamības procedūra, lai iesniegtu, pirms vēlēšanām, lai iesniegtu lūgumu rakstu, un eh, vēlreiz ar ko sāku, ar to arī beigšu, lūgumu raksts ir jāslēdz. Thank you very much. Mrs. Tūm, please. Tūms kundze, lūdzu, paldies. Jā, es neatradu Igauņu uh, tulkus šajā zālē es labprātāk būtu runājusi dzimtajā valodā, bet nu šoreiz nāksies izmantot angļu valodu. Es par 150% atbalstu šo lūgumu rakstu, uzskatu, ka mēs to nevaram aiztaisīt un vairāk iemeslu dēļ. Un vienmēr, kad mēs runājam par uh, tradicionālajām uh, nacionālajām minoritātēm Eiropas Savienības dalību valstīs, man rodas sajūta, ka mēs te rīkojamies, nu, tā kā līgava pirms kāzām runājot arī par uh, kandidātu valstīm, mēs viņu aizvedam pie kosmetologa, nopērkam skaistu baltu kleitu, bet pēc tam mums ir vienalga, kas notiek ar šo līgavu pēc precībām. Tas pats notika ar manu valsti, ar uh, Igauniju, arī ar Latviju, ar Bulgāriju. Ja mēs runājam par uh, vārda brīvību Un ja jūs mēģināt kaut ko pateikt šīm minoritātēm dalību valstīs, eh, mēs runājam par Eiropu, mēs runājam par vērtībām. Kultūras komitejā par to runājam par uh, lielu valstu propagandu, piemēram, Krievijas propagandu un antipropagandu, bet lielas cilvēku grupas nepiekļūst šai informācijai, jo mēs viņiem to nepiedāvājam dzimtajā valodā. Man šķiet, tas ir ļoti, ļoti dīvaini. Un Nu jā, eh, es dzirdēju, ka nevienam nav aizliegts iemācīties savas valsts valodas. Pati pārstāvu nacionālo minoritāti uh, Igaunijā un nākamais arguments varētu būt, jūs jau neviens šajā valstī netur, bet uh, netur ar varu, bet ja es maksāju nodokļus, nu un es gribu ar kādu runāt savā dzimtajā valodā, mums tas ir jāgarantē. Paldies! Šārka kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Man ir tāds interesants jautājums un arī ļoti jūtīgs jautājums. Es saprotu, ka atšķirīgās valstīs ir atšķirīgas pozīcijas. Es gribētu. Es esmu no Slovākijas, starp citu. Jā, multietniska valsts, 20% no mūsu iedzīvotājiem ir minoritāšu pārstāvji. 5, 5. martā eh, Slovākijā būs vēlēšanas. Un mēs vēlamies tātad, lai eh, vēlēšanās eh, katrs varētu izmantot savu dzimto valodu vai multiski vai rakstiski. Nu, tas vispār pat netiek apspriests Slovākijā. Šāds iespējas ir. Un tā ir tāda Eiropas pozīcija - neierobežota minoritāšu valodu lietošanu. Piedāvāt cilvēkiem šādas tiesības tieši tādēļ es Kulčuka kunga pozīciju atbalstu. Paldies! Es atvainojos, jūs piedāvājat to atstāt atvērtu, jā? Ja? Neslēgt rūgumrakstu, jā, labi. Turpinām darbu. Margaret Auken. Jeg tror, jeg vil gøre det her på mit modersmål. Øh, både formanden og jeg kommer fra lande, hvor vi har haft minoritetssprog. I Sverige... Paldies. Arī Dānijā, Zviedrijā, Norvēģijā ir bijušas minoritāšu valodas un uh, nevarēja, piemēram, Zviedrijā, Norvēģijā runāt sāmu valodu. Dānijā ir uh, vācu minoritāte uh, Dienvidu Šlēsvigā, un uh, šie cilvēki runā arī dāniski, viņu valodu ir apguvuši. Tie, kas dzīvo Vācijā, arī runā, dien, runā dāņu valodā, ja viņi dzīvo pie robežas. Un būtu patiešām muļķīgi cilvēkiem liekt runāt dzimtajā valodā, neskatoties uz to, kur viņi dzīvo. Uh, Nu, tas ir tāds humānas dabas jautājums. cilvēkiem ir jādod iespējas izteikties dzimtajā valodā, tad mēs varētu sazināties daudz labāk. Un ir jāaizsargā minoritātes, un minoritātēm viena no svarīgākajām kultūras sastāvdaļām ir viņu valoda. Uh, tas ir ļoti svarīgi viņu diasporai. Tādēļ pētīcija lūgumraksts ir jāatstāja atvērts, jautājums ir ļoti aktuāls un Ko nozīmē atņemt cilvēkiem valodu, liek tajā runāt eh, arī tik svarīgā kontekstā kā vēlēšanas? Mēs te runājam par vārda brīvību. Jūs varat teikt savā dzimtajā valodā, ko jūs vēlaties pateikt, ko jūs varat pateikt Bet tā svešajā valodā jūs varbūt pasakat to, ko jūs protat pateikt. Nu, tās ir tās atšķirības, un tieši tādēļ arī es tagad runāju dzimtajā valodā, domāju, ka lūgumrakstu nevajag slēgt, un ir daudz svarīgāk to darīt, ņemot vērā Bulgārijā notikušo. Paldies, saka runātāji, jā, ir ļoti jauki vienmēr šajā komitejā dzirdēt uh, skandināvu valodas. Dambātska kungs lūdzu tagad. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Gudatie kolēģi, te ir kāds pārpratums zālē. Никого да използвам майчиния си език. Моите колеги, които... Bulgārijā neviens nelīdz nevienam runāt savā dzimtajā valodā. Kolēģi, kas uzskata, ka ir normāli runāt dzimtajā valodā, ikdienā to dara. Uh, 365 dienas gadā, bet to nevar darīt vēlēšanu kampaņas laikā. Šī nacionālie noteikumi, likumi attiec tikai un vienīgi uz vēlēšanu kandidātiem vēlēšanu kampaņu laikā. Viņi nevar izteikties savā dzimtajā valodā, televīzijā un vēlēšanu kampaņā kopumā. Pretējā gadījumā, jā, lūdzu, viņi var mierīgi runāt savā dzimtajā valodā. Bulgārijā neviens taču neaizliedz runāt dzimtajā valodā. Un kad jūs runājat kā uh, ar baltu valodu, Baltijas valstīm, tad, uh, jā, es zinu, tur ir liela krievalodīgo minoritāte, kas uh, sūdzās par to, ka viņiem tiek liekts uh, izieties savā valodā, viņiem tiek liekts tiesības. Domāju, ka mums visiem šai zālē jārespektē Eiropas Savienības līgumi. Šajos līgumos tiek skaidri pateikts, ka Vēlēšana līkums ir dalību valstu kompetencija, mums tas ir jārespektē. Estonia, би трябвало да го обсъждаме и да кажем на Литва, Латвия, Естония да променят. Tas, varbūt, ja man kaut kas nepatīk Igaunijā, Lietuvā, Latvijā, vai tas nozīmē, ka es varu teikt šīm trim valstīm, ka tagad viņiem ir jāmaina nacionālā likumdošana? Es gribu teikt, ka šeit ir pretruna ar Eiropas tiesībām. Mums ir jāslēdz lūgumraksts. Paša gudra. Lūdzu. Bueno, pues yo soy de las que tampoco puedo hablar aquí mi Albiol. Es arī nevaru šeit runāt savā dzimtajā valodā. Valencijas valodā mēs ļoti daudzas reizes esam to kritizējuši parlamentā, un GOE NGL grupa uzskata, ka ir jāizstāv visas valodas, Jums ir jābūt iespējai izteikties dzimtajā valodā vienalga kur, vienalga kad, vai vēlēšana laikā, vai, vai kaut kur parkā, vai mājās, vēlēšanu kampaņas televīzijā. Pierādi, ja jūs nevarat runāt savā dzimtajā valodā, tā noteikti ir diskriminācija, un tas ir pretrunā Eiropas Savienības likumdošanai. Es pilnībā piekrītu visiem, kas atbalstīs šo lūgumu rakstu. Mēs runājam par valodniecisku diskrimināciju, par cilvēku uh, tiesību ierobežošanu. Uzskatu, ka lūgumu raksts jāpatur atvērts. Un Lībe komitejā mēs tagad strādājam tieši pie uh, valodas tiesībām, lingvistiskajām tiesībām un diskrimināciju balstoties uz valodām. Mēs vēlamies savu darbu sasaistīt ar šo lūgumu rakstu, lai eh, komiteja varētu sagatavot atzinumu. Paldies, Albiola. Али Кункс. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, аз съм... Priekšsēdētājs kundze, gudētie kolēģi. Es vēlētos, lai lūguma raksts paliktu atvērts. Kādēļ? Tādēļ, ka ir minētas daudz dažādas interpretācijas, tomēr es gribētu arī jūs informēt par sekojošo. Atbildot bulgāru kolēģim, e TP pārstāvis no lielākās politiskās grupas, es atļaušos norādīt, ka mans kolēģis Kučuks izteicās divās, divos, trīs teikumos vai dzimtajā valodā, lai uzteiktu mūsu senčus, kuriem nekad nav bijis iespēja iemācīties bulgāru valodu. Un tādējādi viņām tika uzlikts sots. Viņu sodīja vēlēšana centrālā komiteja. Vēbera kungs arī ir izteicies bulgāri angļu valodā, bet viņu neuzliks sodu. Kādēļ tas tā? Bet uh, politiskajiem vadītājiem ir jāierodas atbalstīt savus uh, partijas biedrus bez sodiem un sankcijām. Līdz ar to tiešām mēs varam runāt par uh, diskrimināciju un pārkāpumu. Tad kas no mums paliek pāri, ja mums neļauj izteikties mūsu dzimtajā valodā, ja mēs nevaram nosūtīt vēstījumu saviem vēlētājiem? Bulgārijā dzīvo 7 miljoni iedzīvotāji. Viens eh, miljons bulgāru ir etniskās minoritātes pārstāvi. Uh, Viņi labi nerunā bulgāru valodā. Nav runa par mums, mēs runājam angļu valodā. Arī mūsu līderi var izteikties vairākās valodās un izteikties dažādās valodās, tad problēma nav. Ir ļoti svarīgi paturēt atvērt šo lūgumu rakstu. Un tad nevajadzētu varbūt uh, iet ja tālāk par mūsu kompetenci savādāk. Now we are already. Jā. Mēs patiešām tagad esam pamatīgi iekavējuši. Domāju, ka mums vajadzētu pielikt punktu šim darbkārtības punktam un došu vārdu Marijas kungam. Uh, Eh, lai viņš teiktu pēdējo vārdu šajās debatēs, un pēc tam došu vārdu mūsu lūguma raksta autoram uz divām minūtēm. Mārijās kungs, lūdzu. Paldies! Es domāju, ka šeit mēs runājam par ļoti svarīgiem jautājumiem. Pirmām kārtām, kādas ir kandidātu tiesības eh, vēlēšana kampaņas laikā? Viņiem ir tiesības izmantot dzimto valodu. Mēs runājam arī par mazākumu tautību minoritāšu tiesībām, lai varētu izmantot dzimto valodu visās procedūrās, bet Weber kungs devās uz Bulgāriju. Viņš tur uzstājās, bet viņš jau tur nekandidēja vēlēšanās. Otrakārt. Jārunā arī par citiem kandidātiem un vēlētājiem. Iedomājieties, piemēram, Jūs ar viņu te nevarat sarunāties. Tātad, ir dažādi vēlētāji. Ir vēlētāji, kas nesaprot, piemēram, turku valodu Bulgārijā. Tad ierodas kandidāts, kam vajadzētu pārstāvēt visu Bulgārijas tautu, un viņš runā tikai turku valodā, un citi Bulgāri viņu nesaprot. Un tad nevar līdz ar to izveidot dialogu, nevar arī rēģēt uz uh, paustiem argumentiem. Un tas nelabvēlīgi ietekmē debatas. Šodien, ja piemēram šeit nebūtu tulku, ne visi šajā zālē varētu uh, saprast runāto. Mēs te runājam par kandidātiem, un kandidātiem ar vienmēr nebūs līdz tulki. Tātad viņiem jāizmanto valoda, ko visi var saprast. Jo citādi jūs uzrunājat tikai vienu sabiedrības daļu, nu jums jāargumentē jums jāmāk pārliecināt cilvēku, un es domāju, ka tieši tādēļ tika šīs minoritāšu valodas izmantošana aizliegta pirmsvēlēšana kampaņā, jo ja jūs esat ievēlēts, jūs taču pārstāvēsiet visu valsti, un kā tad jūs savu vēstījumu pavēstīsiet cilvēkiem, jūs uzrunāsiet tikai minoritāti? Tad, kad kandidāts uzstājas uh, sabiedrības priekšā, viņam jārunā tā, lai saprot pēc iespējas lielāku daļu. Mēs te runājam arī par uh, rakstiskiem paziņojumiem, nu tas ir jau dalībvalsts ziņā jāatstāja, viņi vislabāk zina, ko tur darīt. Es uzskatu, ka tas arī būtu atbilstīgi. Paldies! Paldies! Mēs arī varam runāt grieķu valodā, zviedru vai jebkurā citā. Ir taču tulkojums. Un tieši tādēļ mums vajadzētu būt ļoti lepniem un priecīgiem, ka mēs te varam tā pāriet no viens valodas uz otru, komunicēt viens ar otru. Es zinu, ka jūs gribat runāt, bet ja es jums tagad došu vārdu, pēc tam, kad runātāja saraksts ir beidzies, tad es uh, nevarēšu šo sēdi beigt, jo nākamais darba kārtības punkts ir tikpat sarežģīts. Tagad došu vārdu mūsu lūgumraksta autoram. Lūdzu, esiet pēc iespējas īsāks. Paldies, priekšsēdētājs kundze, gudētie kolēģi. Pavisam īsi. Te nav nacionāls jautājums, tas ir Eiropas jautājums. Kur man doties, Malinov kungs, Džambatska kungs? Ja jūs vēlaties būt demokrāti, cieņpilni, nu tad attiecīgi arī rīkojieties, bet jūs to nedarāt. Uh, Eiropas Savienības cilvēku tiesību tiesa šukran lietā pret Turciju, Turcija, kas nav veids dalība valsts. Tātad cilvēktiesību tiesa pieņēma nolēmumu 2004. gada lieta 2013. gadā valstī, kas nav veids dalība valsts Turcijā. Uh, tiek uh, organizēta vēlēšanu kampaņa oficiālā valsts valodā un neoficiālā valsts valodā kurdu valodā. Tas nav nacionāls jautājums, tas ir Eiropas jautājums. Un tad es uzdodu šo jautājumu arī Eiropas parlamentam. Precedenti jau ir šīs ir eh, cilvēktiesību tiesas spriedums manis minētajā lietā. Agri vai vēl būs risinājums mūsu problēmai. Esiet jau demokrāts. Komunistu laikā sods bija piecas levas, tagad 500 eh, eiro, tūkstoši levas Vai jūs tā saprotat demokrātiju? Tā jūsuprāt ir demokrātija. Bulgārija būs kļuvusi demokrātiska valsts tad, kad visu bulgāru pilsoņu tiesības tiks ievērotas. Es nepārstāvu kādu kopienu. Ja es runāju turku valodā, bet es pārstāvu visus bulgārus. Es varu ne tikai Sofijā piedalīties vēlēšana kampaņā, bet arī attālāk uh, valsts ciemā 2008. gadā. Māna politiskā pārtīja piedāvāja Bulgārijas parlamentam likumu. Mēs prasījām, lai citas neoficiālās valodas varētu tikt izmantotas, citēju, tad, kad tas ir nepieciešams un ar tulka starpniecību. Uh, tad jūs redzat, kādā absurdā situācijā esam nokļau, nokļuvuši. Mēs prasījām atļauju izmantot citas valodas ar tulka starpniecību. Mūsu likuma priekšlikums tika noraidīts. Visi balso pret šo priekšlikumu. Paldies! I realized that. Paldies, es saprotu, ka šis ir ļoti jūtīgs jautājums un Protams, eh, tagad nedaudz vilcinos eh, rezumēt, un kolēģi man palīdzēs, ja es kaut ko esmu pārpratusi. Tātad es uzskatu, ka vairākums atbalsta eh, paturēt šo lūgumu rakstu atvērtu un domāju, ka mēs varētu uzrakstīt vēstuli komisijas vicepriekšstādētājiem Timermanam, kam ir jāierodas mūsu komitejā 19. aprīlī mēs varētu viņam nosūtīt vēstuli nu, un uzrakstīt, ka šo jautājumu gribam uh, apspriest ar viņu. Un, kā kolēģi jau minēja, Lībe strādā pie um, valodnieciskajām tiesībām Eiropas Savienībā. Mēs arī varētu iesaistīties šajā procesā, arī ar vēstules palīdzību, jo es zinu, ka Lībe tagad ir vienkārši pārslogot un mēs nevaram viņiem atzinumu tagad vēl prasīt sagatavot jo Lība saņem arī ārkārtīgi daudz likumdošanas priekšlikumu, bet mēs varam iedala, iesaistīties procesā ar vēstuļu palīdzību, un tā mēs varētu rīkoties, eh, tas būtu visproduktīvāk. Tāds ir mans piedāvājums. Es redzu, ka kolēģi māja ar galvām, es redzu uh, kolēģis, kas savukārt pilnīgi, nu, man nepiekrīt, bet tomēr vairākums piekrīt manam viedoklim. Varam tā darīt, ja? Labi, paldies. Atgriezīsimies pie šī jautājuma. Paldies. Es saprotu, ka otra puse neatbalsta, viņam nav vairākuma. Ir citas grupas, kas vispār savu viedokli nepauda. Es redzēju, D izteicās, ETP, es atvainojos, vai es kā priekšsēdētāja. Uh, varu izmantot privilēģijas un dot vārdu kolēģiem. Jūs varat to apstrīdēt. Nu, jūs varat balsot, ko jūs te vēlties? Mums ir jāsaprot, kurš par ko balsos, saka runātājs, jo ETP grupa pie, piekrīt mūsu priekšlikumam slēgt lūgumu rakstu. Uh, kurš, kura grupa vēlas to paturēt atvērtu. Ir cits grupas, kas vienkārši neizteicās. Nu, ko tad mēs te dzirdējām? Zaļie runāja. SD, ko domā Marijas kungs, pat ja viņi neizteicās, es kā priekšsēdētāji eh, lūkojos uz viņiem un es redzēju, kāds ir viņu viedoklis, es ar viņiem sazinājos. Es nedomāju, te ir vairākums, saka Marijas kungs. Ir jābalso. Jābalso, kurš par, kurš pret. Tātad, kas ir reglaments? Mums te par to nav jābalso. Tās, te mēs runājam par tiem kolēģiem, kas piedalās komitejas sēdē. Nu, bet mēs varam likt uz balsošanu. Balsosim, saka Marijas kungs. Viss visi, lūdzu, visi uh, Eiropas parlamenta deputāti tagad ir tiesīgi balsot. Tikai tie, kas ir akreditēti balsot, saka Marijas kungs. Jūs citādi varat te cilvēkus savākt no ārpuses, palūk, lai atnāk nobalsot. And they can vote. Do you think that would be an honorable way of conducting yourself as member no. of this house? Nokurs, bet. Vai tā var rīkoties? Bet kurš tad var te balsot? Komitejas locekļi vai jebkurš deputāts? Nu, tas ir pilnīgi bezjēdzīgi. Nu, kur ir reglaments par balsošanu komitejā? Li I'm just, I'm verifying. Listen, I am I verifying with the head I, of unit. I follow, I follow, I follow the rules and I don't follow instructions by anybody because I am uh, following the rules. We have to know who has the right to vote. Mums ir jāzina, kuram ir tiesības balsot, saka Mārijas kungs. Right now. Ja jūs um, tagad apklustu, mēs varētu uzzināt, kāds ir reglaments. Tātad visi, kas ir piedalījušies debatēs, drīkst balsot saskaņā ar spēkā esošo kārtības rulleri, kur ir nodaļas vadītājs. Un tie, kas neizteicās, viņi ar drīkst eh, balsot. all those, all those whose names have been visi, kuru vārdi ir paziņoti sekretariātam, arī aizstājēji, kas aizstāja locekļus, var piedalīties debatēs, var balsot. Es gribētu tikai pateikt, ka neviens balsošanu pat nepielu, nepieprasīja. Es uh, apstrīdu jūsu lēmumu, ka šeit bija vairākums. Varam, nu tad nobalsot ātrāk kartiņām, desmit sekundēs tas būs cauri. Jūs vēlties balsot? Labi. Tagad jūs pieprasiet balsošanu, mēs to veiksim. Kurš ir par uh, lūgumraksta paturēšanu atvērtu? atvērtu? Lūdzu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10. 10. 10. 10. 11. Who many would be against and would like to close? Kuri ir pretā, tad kuri vēlas slēgt šo lūgumu rakstu? Can vote. Jūs drīkstat balsot, Marijas kungs, jā. Petitioner vote for his petition. <laughs> That's the problem. Okay. <laughs> That's fantastic. Fantastiski. Saskaņā ar reglamentu jūs eh, lūguma raksta autoru nedrīkstat balsot. Jūs esat autors.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 Trīs cilvēki ir par uh, eh, lūgumrakstu slēgšanu. Three. <clears throat> One, two, three. Okay. Which means three. Okay, it's a clear outcome. Nu, es domāju, ka rezultāts ir ļoti pārliecinošs. Un lai gan bija uh, nu, ļoti daudz ALDE grupas kolēģi, divas papildus balses, es pat nepieskaitīju, tātad trīs no ALDE varēja balsot. Mm. ETP ir ļoti daudz uh, tiesību balsot, bet nu nebija deputātu klāt. Deviņi kolēģi bija par manu priekšlikumu paturēt lūgumrakstu atvērtu. Un trīs vai četri bija otrā pusē. Tā tad mums ir vairākuma lēmums, un es ceru, ka visi to uh, cienīs. Paldies! Okay, let's move on to the next item. Nākamais darba kārtības punkts - lūguma raksts 106.2014 uh, par uh, finanšu atbalsta samazināšanu aprūpē mājās. Džulians Marcello ir lūguma autories, autors tehnisku problēmu dēļ viņš ir iesniedzis divus lūguma rakstus, bet saturs ir viens un tas pats, 1062 un 172. Nu, Viena nav reģistrēta, viens lūguma raksts nav reģistrēts, bet tagad viss ir koriģēts, viss ir kārtībā, vārds lūguma raksta autoram 5 minūtes lūdzu. Please, the floor is yours. Sí, Laura, déjame. Honorables miembros de la Comisión, estimados componentes del secretariado. Godātie dāmas un kungi, priekšsēdājas kundze, godātie tulki. Mūsu grupas vārdā es Uh, augstu novērtēju jūsu uzmanību, lai uzklausītu man, man uzstāšanos, es runāju par invaliditāti. Jūs jau esat iepazinušies ar lūgumu rakstu saturu, nezaudēsim svarīgo laiku pēdējie oficiālie skaitļi, man viņi ir arī šeit un pieejami, esmu arī nosūtījis jums visu šo informāciju. Norāda uz to, ka Valencijā invaliditātes līmenis ir samazinājies no 2011. gadā, 2011. gadā no sešiem izvērtējumiem šis samazinājums bija 16,19%, 2014. gadā 26,21%. Līdz ar to ir samazināts atbalsts aprūpē mājās 4600 cilvēkiem ar invaliditāti. Citi avoti pat runā par 20 tūkstošiem ir cilvēki, kuri ir um, ļoti smagi slimi. Lai jūs labāk saprastu mūsu lūgumu rakstu, es uh, atļaušos atgādināt arī vakardienas debats par C hepatītu ja tiktu pārskatīta situācija, eh, piemēram, samazinātu invaliditātes eh, līmeni, kategoriju, nemainot eh, iz, izdevums, kas ir saistīti ar ārsniecību, uh, kāda tad būtu šī situācija. Mēs neprasām jums atrisināt mūsu, situ, mūsu problēmu, mēs prasām skaidru informāciju, caurskatāmību, mēs prasām palīdzību, lai labāk varētu uzticēties invaliditātes kategorijas noteiciem izvērtējiem. Eiropas Savienība veicina vienlīdzību un cīņu pret diskrimināciju kas ierobežotu cilvēku pamatiesības. Jums ir, protams, jārespektē šīs kompetences, bet, nu, citēju arī jūsu atzinumu par ANO konvenciju par cilvēkiem ar invaliditāti. Lūguma rakstu komiteja uzskata, ka Eiropas Savienības tiesībās aizsardzība pret diskrimināciju nav uh, uniforma vienota. Uh, ir jāveic uh, spēcīgāks uh, šis tiesību uzraudzības un aizsardzības princips, jo īpaši, kas attiec uz cilvēkiem ar invaliditāti, tas viss ir izlasām šeit 23. lapspusē, tādējādi aicinām komitejai pieņemt lēmumu par formu, bet arī savā ziņā pēc uh, būtības par cilvēkiem ar invaliditāti, uh, Eh, Spānijā, Valencijas reģionā. Es arī vēlētos papildus arī eh, diskriminācijas jautājumam runāt par eh, arī šo cilvēku izolēšanu no sabiedrības. Arī valsts administrācija, kas neaizsargā šos cilvēkus, jo notiek tik tiešām zādzība, uh, Eh, pret šiem cilvēkiem, pret viņu ģimenēm. Mēs darām visu, lai um, pārvarētu šķēršļus. Viena no piecām lietām arī invaliditātes jomā tiek skatīts eh, Spānijas tiesās. Šis nav tikai kompetenci jautājums. Paldies! Paldies! Tagad vārds Markētī kungam no komisijas. Jūs varat tad izteikties par vienu lūgumu rakstu, jo, kā jau es teicu, otrs lūguma raksts vēl pilnībā nav izskatīts, bet nu, mēs sagaidām tātad arī jūsu daļējo uzstāšanos par šo. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies par man doto vārdu. Mārcelo kungs galvenokārt runāja par otro lūgumu rakstu. Līdz ar to man nav atļauts runāt par otro lūgumu rakstu, var tikai runāt par pirmo. Jūs minējāt, ka šis, šī lieta varētu būt tikpat sarežģīta kā iepriekšējais lūguma raksts. Mēs uzskatām, ka šī lieta tomēr ir vienkāršāka kas attiecas uz 1072. Lūguma rakstukums nosūtījumā Sela kungs agrāk jāteic, ka pat ja mēs saprotam, kāda ir situācija, un mums tiešām ir žēl par to, kāda ir šī situācija, kāda ir aprakstīta lūguma rakstā, bet Eiropas Savienības likums skaidr, runā ļoti skaidru valodu, tas ir jautājums par kompetenci, tas ir izšķirošais jautājums, pavisam īsi. Uh, 153. pāns, 4. punkts Eiropas Savienības darbības līgumā. Tur viss ir ļoti skaidri pateikts, ka kas attiecas uz sociālās aizsardzības sistēmas pārvaldību, tā skaitā arī atbalstu aprūpē mājās, kompetence ir dalību valstu pārziņā. Tas nozīmē, ka dalību valstīm nacionālajai likumdošanai jānosaka šis atbalsts, kam piešķirts tiek šis atbalsts, cik liels. Tas viss ir dalību valstu ziņā. Kad mēs iepazīstamies ar pamatiesību hārtu, jā, šai hārtā ir pana, pāns, kur tiek runāts par pāmat tiesībām, sociālo aizsardzību, veselības aprūpu, taču arī šeit jāsaka skaidri, ka viss šīs hārtas uh, eh, eh, nodaļa atbilst subsidiaritātes principam, jo īpaši sastais pāns un 51. pāns tiek teikts, ka hārtas noteikumi piemērojas dalību valstīm tad, kad dalību valstis piemēro Eiropas Savienības likumu. I've been short, but before, as, as regard as regard the first petition, petition. Kas attiecas uz 1072 lūguma rakstu, tātad mani komentāri attiecas uz šo lūguma rakstu un, uh, nu, Varu apliecināt, ka Eiropas Savienībai nav tiesības iejaukties šo jautājumu risināšanā. Marcelo kungs var risināt šo problēmu ar nacionālajiem tiesu iestādēm, kuras ir kompetentas šādu jautājumu risināšanā. Liels paldies! Vienīgais lūguma raksta autors ir Marcelo kungs, bet tagad man ir informācija par to, ka ir vēl viens lūguma raksta autors, man vārda nav, bet nu es vēlētos dot vārdu šī, šai personai. Nē, labi. Tad nē, kā, nekādas eh, kļūdas nav pieļautas. Tad nu, es būtu vienkārši jums devis vēl iespēju runāt. Bet nu tagad sāksim ar kolēģiem. Lūdzu, Rodzīgas kundze. Ahora, eh, muchas gracias, Presidenta. Liels paldies, priekšsēdētāji. Valencijas reģionā notiek šausminošas lietas. No 12. līdz 14. gadam ir samazināts uh, uh, invaliditātes kategorija uh, tūkstošiem cilvēku, un šis samazinājums nav saprotams no medicīnas viedokļa attiecībā uz personām, cilvēkiem, kas cieš no hroniskas invaliditātes. Un tas notiek ļoti bieži Spānijā. Bet Valencijā par 20 5% ir samazināta šī kategorija. Vienkārši jau fakts, ka uh, cilvēks dzīvo Valencijas reģionā, nozīmē, ka automātiski cilvēki izār, izārstējušies, jo viņus vairs neuzskatīja par cilvēkiem ar invaliditāti. Nu, problēma ir tāda, ka. Tas radās arī liels grūtības un uh, arī resursu samazināšana viņus ļoti skārbi skar šis lēmums ir diskriminējošs, patvaļīgs, un tas viss ir valdības dēļ, kura vēlējās samazināt atbalstu un arī samazināt tādējādi invaliditātes šīs kategorijas līmeņi, pat nekonsultējoties ar cilvēkiem. Uh, Mums tagad Valencijas reģionā ir jauna pārvaldība un arī tad tiks pārskatīts šīs jautājums, jo runē par cilvēku cienīgu dzīvi. Mums ir jāiestājas par mazāk aizsargātiem cilvēkiem, kas cieši no diskriminācijas, kā ļoti pareizi teica lūguma raksta autors cilvēku tiesības iekļauj vārdu cilvēks un nevis kompetences, un jums ir jāpalīdz mums atrisināt šo jautājumu. Es ceru, ka nākamajā lūguma raksta izskatīšanā jūs šo paturēsiet prātā. Lielas paldies! Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a los peticionarios. Paldies! Es arī vēlējos sākumā pateikties lūguma raksta iesniedzējām par to, ka viņš cīnās par šiem jautājumiem un par šo lūgumu rakstu. Tad mēs redzam ļoti skaidru piemēru veidam, kā taupības politika un šī sociālā budžeta samazināšana, kas mums tiek uzspiest un kam ir ticis sekots akli, var atstāt sekas, un mēs nu pat dzirdējām to konkrēti. Valencijas rajonā mēs samazinājām invaliditātes grupu ar domu samazināt atbalsta lielums un tajā pašā laikā mm, nebija nekādi uzlabojumi vērojami šo cilvēku stāvokli, jo runa bija par hroniskām slimībām un tur nevarēja būt uzlabojumi. Un tas, ka invaliditātes uh, procentu grupa tika samazināta, nozīmē, ka cilvēkiem netiek piešķirti resursi, lai viņi varētu dzīvot cieņpilnu dzīvi. Un tas ir nopietni, un tas ir nopietni arī, ka tas ir politisks lēmums samazināt sociālos pabalstus. Tas ir politisks lēmums, ka uh, cilvēki ar invaliditāti uh, cieš no ekonomiskās krīzes sakām Valencijas re reģionā. Un, uh, šeit tiek pārkāptas šo cilvēku pamatiesības. Ir ārkārtīgi skaidrs, ka Eh, arī tiek pārkāpta ANO konvencija par cilvēkiem ar invaliditāti tiesībām, un es domāju, ka mūsu komitejai ir jārēģē un jāsniedz atbildi uz šo lūgumu rakstu. Es domāju, ka mums vajadzētu runāt par šo atbildi, bet vajadzētu arī nosūtīt vēstuli Valencijas reģiona vadībai, lai paskaidrotu situāciju un pieprasītu pieņemt pasākumus lai pārskatītu šos gadījumus, ka tiek samazināti pabalsti, mm, invaliditātes pakāpe. Un mums ir jānosūta tātad Valencijas atbildīgajām personām vēstuli un jāskatās, kāda būs reakcija. Būtu ļoti labi, ja šī situācijas tiktu atrasināts. Nezinu, vai kolēģiem būs vēl kādi citi priekšlikumi, bet mums pašiem ir jārēģē uz pašreizējo situāciju. Sebastiāna kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlos teikt, ka jāpateicas lūgumraksta iesniedzējiem. Paldies, ka viņš ieradās šeit. Palīdzība cilvēkiem ar invaliditāti ir subsidiārs jautājums un ir atkarīgs no dalību valstu politikas. Bet tad, kad ir pierādījumi vai indikātori, kas rāda, ka šis atbalsts tiek sniegts diskriminējošā veidā, tur mēs varam rīkoties, jo diskrimināciju aizliedz līgumi. Un te mēs saskaramies ar acīm redzamu diskriminācijas gadījumu. Cilvēks ar invaliditāti, kas par tādu tiek atzīsts no Spānijas puses, pats arī esmu no Valencijas. Un Tātad šie cilvēki ar invaliditāti redzēja, ka tika pārskatīta viņa situācija, kaut arī ar viņiem personīgi nemaz neviens netikās, un tas ir mm, acīm redzams diskriminācijas piemērs, nopietns piemērs, kas mm, rāda tādu administratīvu situāciju mm, tip sensitīvā kontekstā, Eh, kā šis, un tas pat nav būtiski, vai tas notiek Eiropas Savienībā vai nē. Tas ir ļoti nopietns gadījums, te ir diskriminācija Eiropas Savienībā, te ir runa par īpaši neaizsargātu cilvēku grupu, cilvēkus ar invaliditāti, un viņiem tāpat jau ir eh, mazāki resursi pieejami, un vēl jau vairāk, kā Albiolas kundze norādīja, Valencijas reģionā, uh, atbildīgajiem būs jāpaskaidro mūsu komitejai, kas notika, kādā veidā viņi pēkšņi mainīja šo invaliditātes pakāpi šiem cilvēkiem, vai mm, atbildēt uz jautājumiem par to, kā tas notika, bez eh, tikšanās ar šiem cilvēkiem, un pēc tam tad redzēsim, kā rīkoties tālāk. Paldies, Rosa! Jā, pirmkārt Liels paldies lūguma rakstu iesniedzējiem, kā viņš ieradās e, komitejā. Te kaut kas tomēr nedarbojas. Ja dzirdētājs atbilst patiesībai, tad kontrolas iestādi, reģionālais parlaments, nacionālais parlaments, viņiem būtu jārīkojas, un autonomā reģiona parlamentam ir šī kompetence, un Valencijas parlamentam varētu arī prasīt uh, izmeklēšanu sākt. Eiropas parlaments nevar kontrolēt reģionālos parlamentus, un tas tā nedarbojas. Es domāju, ka šeit mēs eh, dzirdam ļoti politiskus izteikumus un dzirdam par uh, taupības politiku un tā tālāk un tā tālāk, un es domāju, ka neviens neviena valdība, lai cik demokrātiski arī nebūtu, neatbalsta pietiekam cilvēkus ar invaliditāti, vai tas būtu Podemos, PSOE vai citi, nu nezinu, tādas valdības, kuras atbalstītu šos cilvēkus. Nu, te ir likums par um, eh, neat, neautonomiem cilvēkiem, uh, un to izpilda reģioni, kas ir autonomi. Un ir reģioni, kuri uh, notur sektoriālās sanāksmes, un viņi arī nosaka pakāpi, vai invaliditāte ir viegla, vidēja vai smaga. Neviens politiķis šāda veida novērtējumus neveic. Es Baleāru salās uh, 11 gadus strādājusi, neesmu neko tādu darījusi. Ārsti veic šo novērtējumu saskaņā ar likumu, un likums mm, visu nosaka, un līdz ar to tiek izveidota tāda nacionālā uh, lietu sarga um, institūcija, jeb satvars. Bet katrā ziņā Eiropas parlaments nav kontrolējošā institūcija, tas ir uh, Eh, Valencijas reģiona parlaments, kas veic šo kontroli un es uzskatu, ka drīzāk vajadzētu prasīt autonomajai valdībai, kā notiek šī procedūra, kā tiek noteikta invaliditātes pakāpe, kas veic šo novērtējumu, kā tas tieši notika, kādas problēmas varēja notikt Baleāru salās Eksperti veica novērtējumus. Un bieži vien šis darbs notiek visai lēni, kas ir ļoti nepatīkami Spānijā, bet tik līdz ir šī novērtēšana, tā tiek saņemts finansējums un tika lūgts paplašināt uh, pagarināt maksājumu termiņus, jo pietrūka ienākumu un par to bieži tiek runāts, bet katrā ziņā es domāju, ka ne jau no Eiropas parlamentam būtu jākontrolē mm, autonomo valdību parlamentu darbs. Es nedomāju, ka mums tas būtu jādara un jāprasa Valencijas eh, administratīvajām struktūrām, kā tās strādā. Un problēma ir tāda, ka Bet, kad resursi ir, tad varam pātrināt lietas, bet, ja nav, tad atkal nē, bet nedomāju, ka tā varbūt būtu labākā atbilde. Martēna kungs, paldies priekšsēdētāji. Es nevēlos tādu politikāņu lēmumu pieņemt, es eh, pieturos pie faktiem un, ja mm, var ticēt, lūguma raksta iesniedzējam un eh, šķiet, ka var ticēt, izskatās, ka uh, politiskā mm, administrācija vienkārši ir uh, mm, patvaļīgi mainījusi invaliditātes pakāpi. Nu, es nezinu, vai Valencijas uh, administrācija to var darīt, komisija atbild, ka tā nav Eiropas kompetence, bet es domāju, ka, nu, ja tā nav e ko mūsu komitejas loma, tad vismaz mm, Eiropas uh, tiesību jautājums, lai būtu uh, Mm, taisnīga attieksme. Es pievienojos tam, kas nu pat prasībai, kas nu pat tika izteikta, un ja šajā gadījumā vajadzētu tad mm, mums sniegt pierādījumus, kas parādītu, ka apstiprinātās invaliditātes pakāpes samazinājumu šo lēmumu pieņēma kompetenti cilvēki. Mēs varētu mm, prasīt vismaz Valencijas reģiona uh, valdībai vai medicīniskā pārbauda notika. Es domāju, ka tādā vajadzēja būt, un ja bija kādi uzlabojumi šajā medicīniskajā izmeklējumā, tad man ir visas tiesības teikt, ka te bija tāda patvaļīga pozīcija, lai samazinātu sociālo atbalstu, pabalstus. Uh, Un nu, tā gan nebūtu mūsu kompetence, mēs varētu lūgt, nevis pieprasīt medicīnisko izmeklēšanu, lai mēs varētu noskaidrot, vai invaliditātes pakāpe ir tikus apstiprināta vai nē. Un mm, tikai ārsti ir kompetenti konstatēt eh, kādus eh, mm, cilvēku situācijas uzlabojumus. Lielas paldies! Tagad vārds Enrikei Kalversonai. Un pirms jūs izsakāties, vēl arī jārunā Misis Rodrīgesai un Albielas kundzei, un pēc tam man ir jāslēdz runātāju saraksts, jo um, būs jau pusstunda pagājusi. Enrike, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Es centīšos izteikties īsi un konkrēti, mm, bet, nu, Eh, pametīšu šo telpu ar skumjām sajūtām, ņemot vērā to, kas noticis. Es turpināšu runāt spāniski, lai eh, spāņu kolēģi un arī apmeklētāji varētu mani mm, saprast tiešā veidā. Eh, visu, pie, visu pirms, ja tā patiešām ir, ka mēs te esam centušies atņemt eh, kaut ko cilvēkiem ar invaliditāti, kas esam centušies samazināt budžetu izdevumus uz visvājāko rēķinu, tad tas ir neglīti. Un mēs pilnībā ar jums solidarizējos. Tagad, ko darīt, lai atrisinātu problēmu? To visu ņemot vērā, es domāju, ka ar šiem cilvēkiem nevar manipulēt, nevar spēlēties ar viņu veselību. Nevar arī viņiem likt domāt, ka mēs atrisināsim viņu problēmas gadījumos, kad nav nekāda iespēja to izdarīt. Es zinu, ka Un te ir tāda liela lieta, kas saistās ar vairākām tēmām un šo administratīvo struktūru. Bet galvenais jautājums ir par sliktu profesionālo praksi un ir cilvēki, kas no tā ir cietuši. Ja mēs par to runājam, tad nu, mēs nebūsim necik tālu tikuši. Katrā ziņā mēs nevaram izmantot šos cilvēkus, lai taisītu politiskos mītingus. Kas šiem cilvēkiem ir jāsaka, ir kur jādodas, lai atrisinātu savas problēmas un īstenot savas tiesības. Nu, parlaments to nevar darīt. Jūs varat vērsties pie parlamenta, bet jūs zaudēsiet laiku, naudu. Lieras nu, to šeit un šāda veida interpretācija man nepatīk, tāpēc es vēlos, lai uh, pret jums attiektos pēc iespējas jaukāk un ar vislielāko cieņu. Jūs varat rakstīt un vērsties pie visiem vai Valencijas vadības vai vienalga, bet lūdzu atrisināt šo problēmu cieņpilni, lai šādas sanāksmes neizvērstos par politiskām mm, mītingiem, jo te ir jautājums par personisko cieņu. Rodrīgas kundze, es esmu arī ļoti skumja pēc Kalvečam Bona kunga teiktā, eiro deputāti ir politiķi, un mēs aizstāvam pilsoņu tiesības. Lūgumrakstu komitejai ir fundamentāla loma, mums nav jākontrolē citu valdību pārvaldība, bet jāpārbauda, vai līgumā ierakstītais tiek izpildīts. Mēs esam šeit, jo mums ir jārisina šie jautājumi, ja mums ir iespēja mm, iespēja saskatīt, ka tiek pārkāptas tiesības Valencijas reģionā divu gadu laikā un ka par 25% tika samazināts mm, invaliditātes pakāpes likme bez mm, pamatota lēmuma lai tikai gūtu ietaupījumus uz to cilvēku rēķinu, kuriem ir nepieciešami šie resursi. Un tāpēc es um, atsaucos uz mūsu komitejas kompetencēm, un, jo nu, nav viegli nemaz vērsties un doties uz mūsu komiteju, lai aizstāvētu savus lietas, bet Ja jūs ierodaties šeit, tad varat būt droši, ka mēs jūs uzklausīsim un mēs varam jums sniegt roku, jo vēlamies jūs aizstāvēt. Mēs te nerunājam par kontrolēm vai tam līdzīgi, bet gan par pamatprincipiem, par tiesībām uz vienlīdzīgu attieksmi. Kā var mm, paskaidrot to, ka par 25% tiek samazināti sociālie pabalsti. Nu, ja tas ir politisks diskurs, nu, tad es eh, arī runāšu politiskā diskursā, jo šie cilvēki ir jāizstāv. Visi šie cilvēki, un paldies, ka jūs ieradāties, es apbrīnoju jūsu spēku, jūsu drosmi, un mums visiem vajadzētu sakot jūsu piemēram. Liels paldies, es domāju, ka visi var. Uh, atbalstīt jūsu teikto liela pateicību jums par to, ka esat tik tālu ceļojuši. Uh, Tagad vārds Albiolas kundzei. Lūdzu, centieties izteikties īsi. Jā, paldies. Es visu pirms vēlētos precizēt vienu lietu. Mēs šeit esam Eiropas parlamentā un mēs te runājam par politiku. Un politika ir cieņpilna lieta, jo mēs nodarbojamies ar sabiedrības interesēm. Ja parlaments neveido politiku, nevar nodarboties ar politiku, uh, Un tad varbūt kaut kas cits būtu jādara vispār. Lūgumraksti, kas šeit uh, ienākas, ir balsts, ir saistīti ar politiskiem lēmumiem, kas pieņemti uh, vietējās administrācijās, reģionālās, nacionālās un tā tālāk. Katrā ziņā runa ir par nacionāliem lēmumiem un tie izriet no uh, likumiem, kas tiek piemēroti konkrēti uh, Šajā gadījumā Valencijas reģionā tas ir politisks lēmums, ko pieņēma Partido Populāra. Valencijas reģionā, jā, mēs eh, tagad eh, runājam politiski, to pieminot. Un jā, mums ir jāraugās, lai tiek ievērotas pamatiesības, lai nebūtu diskriminācija. Mums ir jādiskutē par konkrētiem jautājumiem, par uh, eh, atkarību, par uh, neautonomā likuma pie, personu likuma piemērošanu. Un, protams, tas nenozīmē, ka vajag tagad vainot profesionāļus. Tie ir politiski lēmumi, kurus pieņēma valdība, un mēs tad necenšamies novelt vainu uz citiem un lūgumu rakstu komiteja nemanipulē ar lūgumrakstu iesniedzējiem. Tas ir ļoti nopietnas apgalvojums, un ja lūgumrakstu autori ir šeit, tas nozīmē, ka lūgumraksts tika atzīts par pieņemamu, ka uh, lūgumraksts iekļauts darba kārtībā, un tāpēc arī viņi tika uzaicināti, kad tiek apvainota komiteja lab, e, manipulācijā, tad tas ir ļoti smags apvainojums, kā Vētkungam vajadzētu atsaukt savus apvainojumus. Uh, Liels paldies, uh, Eduāra kungs, mēs noslēgsim tagad debates. Nē, pietiks. Ok. I take note. Man arī šokē galvēkunga uh, teiktais, saka Eduārds. Priekšsēdētāji, vai es tagad varu atkal dot vārdu lūgumu rakstu iesniedzējam, kuram tagad īsi tiks dots vārds, lai vēlreiz izteiktos par šo tēmu? Muchas gracias, señora presidenta. Bueno. Liels paldies priekšsādātājiem! Komitejas veiktais man liekas ļoti labs, bet man ir ļoti grūti par to izteikties. Mums nav jācieš no veiktajām kļūdām, es saprotu, kāds ir jūsu darbs. Man ir tāda sajūta, ka es esmu prasījis lietas, kuras es nebūtu mm, prasījis. Ne jau mums invalīdiem būtu jāmaksā par Valencijas reģionu pieļautajām kļūdām. Otra lieta, ko vēlos teikt, visi eiroparlamentārieši šeit var būt droši, ka mēs nesam prasījuši ne mazāko palīdzību nevienai politiskajai grupai Mēs esam pieturējušies pie tā, ko ir pieļāvusi lūgumrakstu komiteja. Nākamā lieta. Mēs nezinām, kas tieši ir noticis Valencijā. Mēs tikai zinām to, ka ir bijusi tāda dokumentu kopa, kas tika nosūtīta atbildīgajām personām un kas Nu, liek domāt par zināmiem indikatoriem par notikušo, bet mēs vēlamies zināt, kāda ir konkrētā situācija, kas tieši notika. Mēs nezinām, kas notiks, bet tā nav mūsu problēma. Mēs gribam noskaidrot patiesību. Vēl viena lieta. Vicepriekšsādātāja arī uzstājās, un mēs nevaram jaukt likumu par atkarīgām personām Spānijā ar um, atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti. Mēs te runājam par 1999. Um, gada likumu, kas kaut 71. gada nav mainījies. Nevajag jaukt lūgumrakstus ar politisko realitāti. Uh, mēs te runājam par to, ka tiek zaudēt ienākumu. Un mēs vēlamies to, lai jūs sazinātos ar eh, vienu no retajiem cilvēkiem, kas mm, runāja par savu problēmu, un lai mm, valstī, kas kurā ir juridiskie šķēršļi, tiktu pārvarēti. Tie šķēršļi ir ļoti būtiski nopietni. Mēs esam zaudējuši piecus gadus. Mēs vēlamies tikai atrisināt problēmas, jo tam būs liela ietekme. Mēs runājam tikai par diskrimināciju un informācijas trūkumu. Mēs neko citu nemaz nevēlamies. Paldies! Šīs debatas bija ļoti interesantas, bet arī visai sarežģītas un sāpīgas. Es domāju, ka visi šīs komitejas uh, locekļi tādā vai citādā veidā ir pauduši bāžas par notiekošo un ka diskriminācijas elements ir Eiropas uh, princips grupu mm, mm, centrā un ir svarīgi strādāt. Un es piedāvātu, ka petīcija 172, šī pēdējā petīcija lūgumraksts, paliktu atvērts un tiktu iekļauts mm, kādas turpmākas sanāksmes darba kārtībā, jo mēs vēl neesam saņēmuši uh, Eiropas komisijas atbā, atbildi uz šo lūgumu rakstu mums ir jāievaro procedūru, mums ir jāsagaida eh, komisijas atbilde, un pēc tam mēs varam pievērsties šim jautājumam un pilnvērtīgi to iekļaut komitejas darba kārtībām. Tad runājot par eh, turpmākajiem soļiem. Es piedāvātu nosūtīt vēstuli, kurā mēs paustu savas lielās bāžas Valencijas pārvaldei. Viņi varētu iepazīties ar šo vēstuli un tad izlemt, vai viņi to pieņem zināšanai vai uh, ieliek atvilknē, bet viņiem ir jās būt informētiem, ka šodien Eiropas parlamenta lūgumrakstu komitejā šāda diskusija notika un ka tas jau ir signāls pats par sevi. Protams, mēs prasīsim arī komisijai uh, informāciju, kad būs iespējams komisijai izskatīt šo lūgumu rakstu. Vai varam tā rīkoties? Vai varam tā rīkoties šajā 172 petīcijas gadījumā? Jā, tad varam noslēgt 106.2.2014 lūgumu rakstu, jo Mm, tēmas būtība principā ir līdzīga, un mēs varēsim pievērsties tā vēlāk. Vai varam tā darīt? Labi, ļoti labi. Un tad tā arī darīsim, un vēlreiz liels paldies par to, ka uh, mērojāt tik tālu ceļu, un uh, jūsu tēma vēl mums būs aktuāla. Un tagad pievērsīsimies nākamajai tēmai 076-2007, ko iesniedza Kosimo Frakaso par diokson, dioksīna traumi, trauksmi Taranto pilsētā. Tāpat lūgumraksts 2207-2013 no Violante Siona par Ilva rūpnīcas radīto vides piesārņojumu mm, arī Taranto. Lūgumraksts iesniedzēja Antonija Batālja pārstāv Peace Link. Redzam jūs zālē, lūdzu vārds jums piecām minūtēm. Džentīre prezident. Paldies, priekšsēdētājs, pateicos par to, ka esat mani uzaicinājusi piedalīties lūguma rakstu komitejā, informēt jūs par Taranto situāciju. Ir pagājuši deviņi mēneši kopš uh, pēdējo reizi mēs tikāmies, taču nekas nav mainījies. Eh, ja kaut kas ir mainījies, tad, diemžēl, izmaiņas nav bijušas pozitīvas. Ir tiešām radīta ārkārtīgi liela frustrācija Taranto iedzīvotājos, neuzticība institūcijām, esam vilšies, redzam, kā valdība turpina mūs ignorēt, ignorēt šausminošās sekas, ko rada piesārņojums iedzīvotājiem un vidēji. Pēc Alessandro Moricello strādājošā šajā rūpnīcā nāves uh, ir uh, arī uh, slēgts šis rūpniecības darbs, bet valdība daudz par to nav arī neko uh, runājusi. Mēnesi vēlāk, 23. jūlijā, Taranto ir uzsākts uh, izmeklēšanas process. 44 cilvēki ir uh, apsūdzēti, tā skaitā arī Ilva ģimenes pārstāvi un politiķi. Um, politiķi ļoti lielā skaitā apsūdzēti. Tas norāda uz to, cik uh, uh lielā mērā politiķi ir iesaistīti uh, šajā stratēģijā, šajā tērauda stratēģijā, par ko maksā galvenokārt iedzīvotāji. Tas, kas notiek, izmeklētāji to ir nosaukuši par noziedzību ko organizē Tāranto un Romas atbildīgās amatpersonas. Piesārņojums turpinās, kancerigēnās vielas joprojām ir lielā skaitā, taču uh, pētnie, pētījumi norāda, ka 54 par 54% palielinājušies ir arī vēža gadījumi. Arī Taranto ir izstrādājis rekomendācijas, lai iedzīvotāji neatvērtu logus tikai laikā no 12 līdz 6 vakarā. Uh, Ņemot vērā 12. gada datus, valsts aprūpes iestādes nav sniegušas nekādu informāciju par to, kas norādītu situācijas uzlabošanu. Taranto iedzīvotājiem ir jāsadzīvo katru dienu ar rūpnīcas ražoto piesārņojumu. Tiek jāpieņem viņiem savs līgums, pārkāpja kādas viņu tiesības, palielinās uh, slimību izplatība, taču galvenais ir pēļņa, kas nodara kaitē mūsu strādājošiem un visai Tāranto pilsēta iedzīvotājiem, taču satraucoši ir arī redzēt, ka Itālijas iestādes vēlas Ilva jautājumu risināt kā privātu lietu, kur Tāranto iedzīvotāja veselība ir jāpakaļauj tērauda industrijas lēpnumam continuare a difendere la gestione attuale. Tad um, arī ja vīdes ietekmes novērtējumi netiek veikti, um, netiek izvērtēts arī uh, atkritumu apstrādi un tam līdzīgi. Valdība turpina mainā, mainīt spēles noteikumus neņemot vērā svarojuši intereses, atkal ir uh, mainīti datumi, kas ļauj arī direktī uh, šai, šai rūpnīcai mazināt trūkums. Tālāk ir atbilstību direktīvai par piesārņojumu. Ir identificēts, ka ir ārkārtīgi liels risks Ilga dekrēts kļūst 1. februārī par līkumu un arī tiek atkal uh, aktualizēts šis jautājums. Tad kādu naudu tiks finansēts rūpnīcas darbības uzlabojums? Ilva zaudēja katru nedēļu, katru dienu 2 miljonus eiro, taču jautājums joprojām aktuāls, cik daudz vēl bērniem ir jāsaslimst ar autismu un citām slimībām, lai beidzot varētu saprast, ka ilva nogalina. Arī strādnieki tiek, ļaun, tiek izmantoti, lai tikai rastu šo pēļņu. Uh, Taču kādas varētu būt alternatīvās eh, aktivitātes eh, metalurģijai? Mēs bijām arī citās valstīs, Luksemburgās vietien tam līdzīgi, kur arī jau jautājums, kādas varētu būt alternatīvas. Daram to gaidu, nevajadzētu viņus pieņemt. Thank you very much. Now, paldies. Tagad ar prieku dot vārdu komisijai. Lūdzu, Antiko kundze. Thank you. Paldies, priekšsēdētāji, ka devāt man vārdu. Lai sniegtu komisijas vērtējumu, jūs jau varbūt esat dzirdējuši, ka ir iesākta pārsākuma procedūra lai Itālijas iestādes uh, pārņemtu e- ES uh, prasības. Janvārī 2016. Un industriālo emisiju direktīvu tika uzsāktā arī izmeklēšana par valsts atbalsta saņemšanu, lai varētu pārbaudīt, uh, kādā veidā eh, šīs tērauda Lietuvas eh, Taranto gūst atbalstu no valsts finansējuma. Ir jāuzsver, ka valsts atbalsta normas ES neļauj iejaukties eh, piemēram, lai varētu restruktūrēt vai glābt tērauda liestos, bet to var izmantot ņemot vērā to, ka situācija tērānto bija ļoti nu, nozīmīga. Tātad var izmantot līdzekļus, lai uh, satīrītu um, tātad uh, piesārņojumu. Un uh, vajag, protams, apzināt, cik akūta ir situācija, vai patiešām uh, valsts līdzekļu izmantošana ir atbilstīgi ņemot vērā apdraudējumu vidēji. Es varu teikt, ka tas dokuments, ko mēs saņēmām pagājušā gada novembrī no Itālijas iestādēm, liecina, ka kopš 2012. gada situācija ir manāmi uzlabojusies, bet tā joprojām paliek nopietna. Itālijas iestādēm pēc iespējas ātrāk vajadzētu garantēt, lai uh, tērauda Lietuvas uh, atļaujā minētās normas uh, attiecībā uz uh, industriālajām emisijām tiktu ievērotas. Paldies! Ir pārstāvēt arī Itālijas uh, pastāvīgā pārstāvniecība Nasīkungs. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze, liels paldies arī Eiropas parlamenta deputātiem, paldies arī eh, visiem eh, pilsoņiem, kur ir iesniegušo lūgumu rakstu. Es pateicos arī par šo iespēju izteikties, tas ir tiešām ļoti svarīgi. Ir jāprecizē informācija šajā ļoti sarežģītajā un ļoti nopietnajā situācijā, un kam ir tieši ietekme uz pilsoņu veselību un uz vīdi. Te mēs pilnībā varam piekrist uh, lūguma raksta autorei. Tāranto situācija ļoti labi zināma jau gadiem ilgi. Zināms jau gadiem, ka ir atklātas problēmas tajā, kā iepriekš ir pārvaldīta šī metalurģijas rūpnīca, kas ir radījis milzīgs kaitējums videi. Itālijas valdība vēlas uh, iejaukties. Ir ļoti svarīgi saprast, kāds ir juridiskais pamats, lai valdība varētu iejaukties. Uh, runa vispirms, protams, ir par pilsoņu interesēm un par uh, Itālijas līkumdošanu un Itālijas tiesu iestādēm. Itālijas valdības nostāja ir tāda, ka kaitējums, kas ir izdarīts vidēji Tāranto, ir uh, rezultāts tām, kā kļūdaini ir pārvaldīta rūpnīcas darbība neatbilstīgi likumam un normām. Tas arī viss uh, saistīts ar Ilvā ģimenes darbību un to, kā tik pārvaldīts šis uzņēmums un kā valdība ir pārvaldījusi šīs rūpnīcas darbību 12. gadā, ir pieņemts ļoti svarīgs lēmums, proti rūpnīcas darbība ir samazināta par divām reizēm. Tātad nevis uh, eh, 9 miljoni tonu tērauda tiek, tiek sarežots, bet uz pusi mazāk. Līdz ar to tiek samazinātas arī emisijas atmosfērā. Uh, emisijas atmosfērā tagad uh, atbilst uh, Eiropas standartiem. Visas emisijas arī konstanti tiek uzraudzītas. Katru dienu rūpnīca publicē informāciju par uh, saražotajām emisijām veselības aprūpes iestādes reģionālā, nacionālā līmenī arī veids kontrolas un ikāt e, katru trimestri publicē datus. Tu, nākamie dati būs pieejami februā, februāra beigās. Ļoti svarīgi saprast arī, ka tas, kā tagad strādā rūpnīca, netiek radīts papildus piesārņojums. Tas nenozīmē, ka rūpnīcas teritorija ir pilnīgi tīra no piesārņojuma. Nē, piesārņojums tur joprojām ir, ir jāveic šī attīrīšana. Taču samazinās šis piesārņojuma līmenis, tas ir jāatzīst. Un tad šo uzdevumu arī veiks uh, ārkārtas darbības grupa. Un tad te ir arī jautājums par valsts lomu. Piemērot principu, kurš piesārņo, tas arī maksā. Līdz ar to arī valsts iesūdzēs tiesā Ilva ģimeni, lai atgūtu naudu, ko šai ģimenei ir maksājusi valsts Viņi ir saņēmuši vairāk nekā 1 miljārdu eiro. Ģimene ir izņēmusi no uzņēmuma 1 miljārdu eiro. Šī nauda atrodas tagad Šveicē. Valsts dara visu, lai atgūtu šo naudu un lai finansētu rūpnīcas teritorijas attīrīšanu. Ņemot vērā, ka ir um, acīm redzams vidējs uh, šis uh, ārkārtas stāvoklis, ārkārtas steidzami. Uh, risināms jautājums ir jāatrod finansējums. Tad valsts arī sniegs savu finansējumu, bet šo finansējumu vēlas atgūt no vainīgajiem, atbildīgajiem. Tad ir arī jauninājums. 15. gadā beigās valdība lēma nodot pārdošanai uzņēmumu. Ir izsludināts arī konkurss un ir um, no 30 uzņēmiem uh, no visas pasaules ir saņemta interesi iegādāties šo rūpnīcu. Valdība vēlas noslēgt pārdošanu līdz uh, šī gada beigām. Kas attiec nodarbinātību, ražošanas uh, apmēru, arī vīdes plānu. E, šīs ir prasības, kas pircējiem būs jāievēro un jātīra arī rūpnīcas teritorija. Līdz ar to tad arī uz šo kriteriju pamata tiks vērtēts, e, kurš ir e, atbilstīgākais uzņēmuma pircējs. Vides tātad attīrīšana ir prioritārs kritērijs. Esmu gatavs sniegt arī sniegt jums papildus informāciju. Debašu beigās, paldies. Thank you very much. Paldies. Damāto kundze, lūdzu. Grazie, Paldies, priekšsēdētāji. Es runāju kā deputāte, bet galvenokārt kā Tāranto iedzīvotāja. Šeit šodien mēs vēl runājām par to, kas notika ģimenes pārvaldības laikā. Taču šī rūpnīca joprojām ignorē Eiropas direktīvas, turpina piesārņot, tādēļ arī Eiropas Savienības tiesa jau nosodīja par šo Itāliju 2012. gadā ir joprojām atvērts arī pārkāpuma process. netiek ņemts vērā arī viss šis lēmums par spīti arī tām, kā direktīva prasa arī, uh, ka piesaņotēm ir jāmaksā, ņemot vērā, kā šīs process vēl ir atvērts, taču mēs redzam, ka Itālijas valdībai mm, izmanto valsts naudu, pārdodot šo rūpnīcu, uh, tajā laikā, kad bijušie īpašnieki ir saņēmuši valsts atbalstu, bet šo naudu ir noslēpuši. Saņemti vairāki simti miljoni, 300 miljoni arī 800 miljoni gada beigās, bet kāda jēga šīm nav no šī finansējuma? Jā, vēl jūs teicāt, ka 16. gada jūnijā tiks pārdot šī rūpnīca, tad četrus vēl mēnešus tiks piesārņots gais. Tāranto pamazām tiek nogalināta. Uh, nepārtraukti palielinās piesārņojušo vielu Uh, apmērs, dioksīns un citas. Neviena Eiropas direktīva nevar ierobežot šo piesārņojošo darbību. Taranto tagad vēršas pie Eiropas, lai prasītu taisnību, tai, tiesības uz veselības aprūp. Samārstušies arī pie cilvēku tiesību tiesas. Uh, simtiem tūkstošu pilsoņi pārakstījuši šo prasību. Tiesa izskata prioritārā kārtību šo jautājumu. Esam vērsušies pie dažādiem komisāriem, veselības aprūpes un citiem komisāriem, un arī šeit asociācija Pīslink vienmēr arī uzrauga situāciju. Katru dienu strādājošie riskē ar savu dzīvību strādājot šajā rūpnīcā 50 eh, strādājošie ir eh, mīruši eh, laikā no 3. līdz 15. gadam. Tas ir tiešām rekords, un viņi papildina to cilvēku skaitu, kas ir arī saslimuši no piesārņojuma. Itālijas valdība visu ignorē. Šie attīrīšanas plāni jau tik paredzēti, bet nekad neīstenoti jau četrus gadus tas tiek viss pārskatīts, taču nekas konkrēti nav darīts. Mums ir ne. Vienīgais, kas ir konkrēti darīts, ir pasliktināt strādājošo darba apstākļu nauga, bet Itālijas valdība pārdot, lai primā, privātie atkal varētu nodarboties ar pēļņas gūšanu. Taču diezin vai tas kaut ko mainīs. Ekonomiski šī rūpnīca varētu būt pat neilgtspējīga. Par gāzes, gāzes piesārņojumiem uh, piesārņojums ir lielāks par 5,5 uh, procentiem. Šo piesārņojumu vairs nav iespējams izturēt, un Eiropa arī ignorē šo situāciju. Kopš apsāk gada šis lūguma raksts slēgts, ir nepieciešams un tūlīt uh, arī slēgt rūpnīcas darbu. Taranto ir pirmā valsts Uh, pirmā pilsēta uh, Eiropas dienvidos, kas īsteno industriālo revolūciju. Ja strādājošie viņi piedalās atjaunojumu enerģiju veicināšanā, tad uh, arī jātiek runāts par šo aprits ekonomikas, kur tiek runāts par efektīvāku resursu izmantošanu. Visi strādājošie, kas uh, vairs nevarēs strādāt šajā rūpnīcā, viņiem ir jāatrod arī uh, cits alternatīvas iespējas. Neviens Eiropā nevar mierīgi iedzīvot, zinot, kā Tāranto pilsētā uh, no tērauda var saslimt un mirt. Thank you very much. Paldies. Florences kundze. Grazie. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, es arī vēlos izteikties nevis šīs komitejas vārdā, bet vēlos izteikties kā Apulijas pilsone iedzīvotāja, vēlos pateikties Uh, lūguma raksta autoriem, pilsoņiem, kuri šeit ir ieradušies. Es ceru, ka tiešām šis lūguma raksts uh, nepazudīs atvilknēs Itālijas valdība šeit runāja kā ar efemismu šo problēmu, uh, bet patiesībā mēs runājam par vidas piesārņošanu, par cilvēku nāvēm, par dramatiskiem notikumiem, kas uh, Eh, ir eh, dramatiski eh, notikumi pilsoņiem un visai pilsētai Tāranto. Domāju, ka valdībai šeit jāuzņems ārkārtīgi liela atbildība jau vispirms, kā to norādīja arī šī komiteja, tas, ka nav ņemti vērā kritēriji, lai Eh, eh, lai uzlabotu rūpnīcas darbu. Jau augustā par to tika runāts, bet joprojām mēs vēl gaidām to Taranto pilsētas iedzīvotāji tiešām. Eh, te riskē mēs uzskatām, ka Ela ģimene ir te, noziedznieki, taču um, valdība nevar slēpties aiz uh, šī aspekta, un arī komisija nevar slēpties tikai aiz uh, iekšējās konkurētspējas kompetences noteikumiem, lai nereaģētu, neiejauktos. Šeit es vēlos uh, īpaši atgādināt un arī, protams, atbalstīt lūgumu rakstu uh, Vīdes komiteja Eiropas parlamentā arī jau uh, nosūtīja misiju uz Tāranto rūpnīcu, eh, kur šajā misijā tika pārstāv, pārstāvēt, bija pārstāvēt lielākie grup, grupu pārstāvi, tad šī misija nenotika, šie cilvēki tur nedevās. Es eh, aicinu Eiropas parlamentam apzināties, cik šis jautājums ir aktuāls un nosūtīt uz rūpnīcu un uz Tāranto pilsētu uh, savu misiju, lai varētu tikties ar Taranto iedzīvotājiem, kā arī ārēva rūpnīcas strādājošajiem. Paldies! Liels paldies, Gardīnī kundze! Sī, grācie! Paldies! Protams, ka šeit mēs runājām par uh, ļoti nopietnu jautājumu jo runa ir par tiesībām uz veselību, tas ir tā ir prioritāte Itālijā, saprotams, ka gadiem ir bijušas plašas debates par šo jautājumu, bijušas demonstrācijas, lai slēgtu rūpnīcu, bija demonstrācijas, lai paturētu atvērtu šo rūpnīcu, tur strādā tomēr 12 tūkstoši cilvēku. Tad uh, Arī Apūlijas eh, mērs ir izteicies rada satraukumu arī par rūpnīcu slēgšanu, jo nebūtu nav tik vienkārši 12 tūkstošiem eh, cilvēku atrast citu darbu. Taču ir jānošķir šīs lietas. Nes, mm, Um, šīs abas tiesības ir absolūtas un nevar nonākt pretrunā viena ar otru, ir jāsaglabā darba vietas un ir jāsaglabā cilvēku veselība. Tajā pat laikā jāteic, ka, lai cik tiešām žēl un šausmīgi redzēt tik lielu uh, neskaidrību, par šo jautājumu, kas ir vienmēr pievērsis tik lielu uzmanību. Atceros, ka parlaments 2008. gadā Itālijā jau liela uzmanība tika pievērsta rū, šai rūpnīcai, šīs rūpnīcas darbībai. Jo tad arī 9. gadā tika pieņemta direktīva par uh, uh piesārņojumu. Arī es pati biju ēnu referenta darbā pie šīs direktīvas izstrādes, un šeit arī tad o, es pati devos uz Ilva rūpnīcu. Un pēc 8.9. gada krīzes arī rūpnīca saražoja divreiz mazāk tērauda, bet tas bija krīzes dēļ, kā to labi atgādina arī reģiona pārvaldnieks, tad uh, uzņēmumā bija krīze pēc ekonomiskās krīzes, un nevis tādēļ, ka būtu bijusi budžeta krīze, finanšu krīze, bet bija problēma ar uh, šo tiesvedību. Tad arī vēlos norādīt uz to, ka es uh, īsti nesaprot, kādēļ ir šis pārkāpuma process. Tā es domāju arī, ka ir visai liela atšķirība, kad runājam par šo dekarbonizāciju. Esmu no vīdes komitejas un vēlos teikt, ka dekarbonizācija nav nekāda sākara ar piesārņojumu, jo dekarbonizācija nozīmē to, ka mēs runājam par CO2, par siltumnīca efektu gāzi. Uh, jo visu ieliekot vienā maisā, mēs te radām kaut kādu neskaidrību, un tas īpaši nav liederīgi pilsoņiem, kas dzīvo brīnišķīgajā Taranto pilsētā. Tad, tad ir jāsniedz skaidra informācija un nevis jāre, jārada haus, kā rāda mums industriālā vēsture arī citviet labākais veids, kā uzlabot šo rūpnīcu teritoriju, nav slēgt šo teritoriju. Vēsture mums norāda, ka tad, kad tiek slēgta kāda teritorija, piesārņojums nemazinās, tas tiek vienkārši tur atstāts jo šeit, tātad, kā jau tika teikts, nav runa par piesārņojumu, kas uh, nāk no šīm uh, ražošanas iekārtām tās atbilst direktīvas standartiem. Direktīvas standarti atgādinu tiek ievēroti, bet ir Itālijas līkumi, kas, kā jūs zināt, ir tālāk par Eiropas direktīvām, un tur ir vēl striktāki uh, līmeņi - 80% no attīrīšanas plāna ir īstenota. Uh, Tātad vēl 20%, protams, vēl ir jāīsteno, jā, noslēdzu. Es uzskatu, ka mums ir nepieciešams turpināt darbu šajā virzienā, nepieciešams caurskatāmība, tas ir pašsaprotami, to jau arī atgādināja Itālijas pārstāvniecības pārstāvis. Nevajadzētu tagad biedēt potenciālos investorus. Tērauds mums vēl nākotnē būs nepieciešams. Es nezinu, vai jūs jūtaties labāk, sakot, ka um, mums nevajag rūpnīcu, kas darbojas atbilstīgi noteikumiem. Labāk tā vietā iepirkt tēraudu no Ķīnas, kur vispār netiek ievērot nekāda vidas nosacījumi. <clears throat> Un ir šeit cilvēki, kas ir Itālijas opozīcijā un vēlas eh, vienkārši politiski savās interesēs izmantot visu šo lietu. Liels paldies! Paldies, ja es saprotu, ka jautājums ļoti jūtīgs un raisa daudz emo emociju. Kolēģi, jūs visi atkārtojat to, kas tikko tika sacīts tā vai citādi. Mums ir ļoti, ļoti maz laika. Jums nav jāatkārtojas, runājiet, ja jums ir kas pārpildus sākāms, bet būsim lakoniskāki, jo mēs kavējam. Pazalīno kungs lūdzum. Paldies īsi. Es domāju, ka jā, viss ir skaidrs arī no kolēģu sacītā. E eh, valdības pārstāvis izteicās, komisijas pārstāvis izteicās, ir tātad leģitīmi viedokļi. Es uzskatu, ka mums ir jāņem vērā šīs abas vīzijas, abi viedokļi. Pirmais ieteikums būtu tātad lūguma rakstu neslēdzam, lūguma rakstu paturam atvērtu, turpinām soli pa solim, risinot to, kas notiek Itālijā, ļoti delikāts jautājums. Tagad ir arī e, jauns e, tiesvedības process ar komisiju, kas risināsies līdz 17. gadam. Tad arī jānosūta komite, komitejas misija uz Tāranto. Es domāju, ka lūgumrakstu komitejai būtu arī jāpiedalās. Tad Eiropas parlamenta misija lūgumraksta komiteja komitejas eh, dalību. Mēs visi esam interesēti tajā, lai eh, šis jautājums tiktu risināts eh, maksimālā caurskatāmībā. Te nav nekādas intereses, galvenās intereses ir pilsoņi, par kuri runā par milzīgu problēmu, tūkstošiem pilsoņu strādā rūpnīcā, dzīvo rūpnīcā, ļoti daudz, kas dzīvo aprūpnīca. Šis jautājums ir tiešām uh, uh, milzīgs, lielu ietekmi, ar ļoti lielu uzmanību ir jāseko notikuma attīstībai. Tad, nu, mm, trešais komentārs. Šeit nav runa par kādu uh, plānu ko mēs iedomājamies par, šo, par šīs teritorijas attīrīšanu. Tā tad ir, jā, skaidrība par to, kas ir jādara, tagad jāturpina diskusijas, un jo īpaši diskusijas par to, kam piedar šī teritorija, jo tas tiešām ir nopietnas strīdus jautājums. Un es domāju, ka to mēs visi saprotam, ka diemžēl šajā gādījumā, šajā lietā Tad, tad uh, uh privāta personas, kas ir iegādājušās šo teritoriju, nav uzlabojusi situāciju gluži otrādi. Uh, gaisa kvalitāte ir pasliktinājusies. Un tas rada ļoti liels <clears throat> neskaidrības. Arī ir liels pretruns ar uh, Eiropas Savienības standartiem. Tad mums ir konkrēti jāidentificē cilvēki, personas, kuras ir saucamas pie atbildības, arī ņemot vērā investīcijas, kādas tiks veikts, lai attīrītu šo uh, rūpnīcas teritoriju. Es ceru, ka tiks panākt arī vienošanās ar komisiju, bet, nu, ja būs cita opcija izvēlēta, tātad, ja būs privātais investors, tagad arī tad tas ir jādara arī caurskatāmi. Būs nepieciešamas arī sabiedriskās konsultācijas. Jūnijā tiks noslēgts šīs Uh, process, un tas ir izšķiroši arī teritorijas attīrīšanai. Jā, uh, piesārņojums ir samazinājies pēdējo mēnešu laikā, bet tas ir noticis tādēļ, ka ir uh, samazinājusies rūpnīcas izmantošana kā tāda, ražošana ir samazinājusies un nevis tādēļ, ka būtu notikusi tero, teritorijas attīrīšana. Tas ir tiešām tāds unikāls gadījums Eiropā. Neko vairāk neteikšu par politisko industriālo ja, aspektu, par to mēs šodien nerunājam, bet, nu, ieteiktu tad uh, pievērst maksimālu uzmanību, caurskatāmību, nodrošinātību visu iesaistīto pušu interesēs. Vai nu, tad arī šī privāta personas, kas ir īpaši atbildīgs, bet, nu, mums visiem ir vajadzīgs šīs diskusijas un maksimāla valsts kontrole pār jautājumu risināšanu. Paldies! Liels, liels paldies! Evi, Martēna kungs. Margaret Alken on my list. Can I close the list? Vai var slēgt runātais saraksts? Labi. Lūdzu, esiet pēc iespējas lakoniskāk. Jau ļoti daudz ir izskanējis. Mrs. Evi, the floor is yours. Evi kungs, paldies. Jā, īsi. Vēlos tikai norādīt, ka lūguma rakstam ir jāpaliek atvērtam Es arī pati koordinātoru sanāksmē nācu klajā organizēt delegāciju, kas eh, tad ar NV kopā varētu doties uz šo rūpnīcu, lai jau lielu uzmanību varētu joprojām pievērst šim jautājumam, noskaidrot informāciju un arī padziļinātu visus šos aspektus, kam pieskārāmies diskusijās dažādos veidos lai varētu tad arī vispārīgāk domāt par to, kā var rūpnīca tālāk strādāt un kā varētu uzturēt šīs rūpnīcas darbu turpmāk, jo mēs uzskatām, ka ir jāslēdz šī rūpnīca atgādinu, ka jā, 12 tūkstoši cilvēku tur strādā, bet tērām to bezdarbs sasniedz 40% atzīmi. Uh, Rūpnīca dod darbu, bet rūpnīca varētu vēl vairāk nodarbināt. Arī īstenojot un, tad, šos pārkvalificēšanas plānus, arī uh, attīrot eh, teritoriju, varētu nodarbināt vēl tūkstošiem vairāk cilvēku. Katrs miljards, kas tiek iztīr, iztērēts, lai cilvēks apmācītu atjaunāmo enerģiju, jomā uh, rada tūkstošiem jaunu darba vietu. Šajā virzienā ir jāiet. Ir pieņēmti kļūdaini lēmumi uh, rūpniecības jomā, un uh, šie lēmumi ir tad arī jāatsauc. Ir daudz, kas jau pateikts. Īpaši vēlos izcelt fundamentāli svarīgu jautājumu, vides, veselības aprūpes jautājumu, uh, Tas ir liels izaicinājums teritorija, atceramies, ir šis kumulatīvais efekts, jo cilvēki dzīvo nepārtraukt šajā piesārņojumā, un tam ir dramatiskas sēkas uz iedzīvotājiem, tās ir milzīgas problēmas un satraukumi, ko mēs nevaram ignorēt, nevaram nerisināt nopietni, jo līdz šim visas politikas ir totāli izgāzušās. Thank you very much. Mis... Paldies, Martēna kungs. Oui, merci. Jā, paldies. Es centīšos izteikties īsi. Es neesmu tas, kas var pateikt vai slēgt Taranto rūpnīcu vai nē, un tas nav arī lūguma raksta mērķis, bet runa ir par to, ka Taranto neievēro mm, vides nosacījumus. 2015. gadā es pats tur viesā, viesojos un es redzēju, cik daudz putekļu bija pilsētā, un es Nu, varēja secināt, ka nav ievēroti vidas noteikumi, un te mēs redzam tādu kā e, ķilnieku situāciju, kad iedzīvotāji ir e, šādā situācijā, plus vēl viņi var zaudēt darbu, un vēl arī viņiem tiek teikts, nu jā, jūs tagad mirstat, bet nu jūs strādājat vismaz, un e, ka ir tiek liekt saprast, ka jāizvēlas starp uh, Mm, šādām iespējām. Es pats esmu 3-3 gadus um, strādājis tārauda nozarē un nav obligāti jā ziedo dzīvība, lai strādātu šajā nozarē, bet ir jāievēro vides normas, un ja notiks turpmāka darbība, tad rūpnīcai ir jāievēro standarti un nevar vairs ilgāk gaidīt, vajadzētu noteikt programmu un pie tās arī pieturētos. Ja tur ir kāds rūpnīcas pārņēmējs un es lasīju presē iespējamos kandidātus, tad tas mani nemaz neiepriecina, īpaši ņemot vērā termiņus un laiku, kas būtu nepieciešams, lai pielāgotu šo rūpnīcu, kas būtu, lai to pielāgotu, ka lai būtu arī kaut kāds termiņš, kas būtu visiem pieņemams un par veselību nevar būt nekādu uh, Mm, um, atlaižu, un um, ir nepieciešams investīcijas, lai nodrošinātu atbilstību normām. Man ir divi jautājumi Itālijas pārstāvniecībai. Es uh, sapratu, ka Šveice noraidīja Itālijas uh, lūgumu mm, saņemt naudu, kas ir Šveices kontos, un ja tā, tad ar kādu naudu jūs veiksit attīrīšanas darbus? Liels paldies, Džūda Kortina Dārlinga. Um, um. Paldies! Un es neesmu itālieti, tādēļ es tā ļoti piesardzīgi izteikšos par šo jautājumu, bet es uzmanīgi sekoju tam, kas notiek Taranto jau gadu desmitus. Kopš es biju arī uh, tērauda Lietuvēs strādājošo līderi visā Eiropā, Edvards bija manā komitejā, un mēs uzmanīgi sekojām Itālijā notiekošajam. Gribu teikt, ka ņemot vērā nozarē strādājošo intereses ārpus uh, Itālijas, jāsaka, ka šīs diskusijas tagad ir kļuvušas ļoti aktuālas, it sevišķi ņemot vērā šo izmeklēšanu, ko ir uzsākusi komisija attiecībā uz valsts atbalstu. Un tas jau par sevi ir pietiekami labs iemesls, lai petīciju nevērtu ciet. Un ir jādomā, ko darīt, kā uh, industrija apsaimnieko atkritumus, kā tā cīnās pret uh, šo, uh, šīm emisijām piesārņojumu un kā to darīt Eiropas uh, likumu uh, kontekstā, ņemot vērā arī vēl ierobežojums, kas pastāv dalību valstīs. Un jāsaka, nozara arī piedzīvo problēmas, ņemot vērā arī šos vides, uh, pras, vides un ekoloģijas prasības. Un ir arī, zinām, tāda šantāža, ņemot vērā dažādas šeit iesaistītās intereses. Es pat negribu vairāk neko teikt. Es uh, saku, jā, ka komis, komiteja varētu uz turienu sūtīt tādu uh, Uh, misiju, un es pati nāku no pilsētas, kur nu pat zaudējām 8000 darba vietu tērauda industrijā. Lūdzu, nerunājiet par darba vietu zaudējumu, jo tās ir vienkāršākais problēmas risinājums darba vietas netiek radītas automātiski nākamajā brīdī pēc to iešanas zudībā. Jūs nevarat garantēt, ka šīs darba vietas tiks atjaunotas jaunās nozarēs, citās nozarēs. Mums patiešām ir ļoti svarīgi par to apzināties. Un mēs runājam par industriālo stratēģiju Eiropas nacionālā, reģionālā līmenī un jūsu gadījumā. Uh, Tas nozīmē vietējo līmeni. Tā tad ir jābūt šīm attīrīšanas iekārtām noteikti, bet lai uh, varētu visu tur attīrīt, jāsaka, ka šīs izmaksas ir daudz zemākas nekā sociālās un ekonomiskās izmaksas, ja šī rūpnīca tiks slēgta un cilvēki slēgšanas rezultātā nu, nokļūs bezdarbnieku rindās uz ilgiem gadiem. Nevajadzētu par to tā runāt. Tā tad lūdzu, esiet piesardzīgi. Process nav automātisks un darba vietas arī no gaisa nekrīt. Es jums novēlu panākumus, mēs uh, cietām fiasko, bet es jums Itālijā novēlu milzu veiksmi lai cilvēkiem nevajadzētu zaudēt darba vietas, jo pēc tam jums vajadzēs to visu savārīto izstrēpt. Un uh, ziemeļa austrum uh, Anglijā mēs esam ar to jau saskārušies, un nu, tas ir vienkārši briesmīgi. Paldies! Margaret Auken. Margaret Auken. Jeg tror, jeg vil fortsætte med den gode vane med at tale dansk. Paldies. Ai, es runāju dāņu valodā piekopjot šīs ieražas, es domāju, ka šāda faktu apzināšanas misija būtu ļoti laba. Šis tārauda jautājums jau tik ilgus gadus ir bijis mūsu komitejas darba kārtībā. Šķiet, ka mēs te pat satiekamies, nu, nevis varbūt ar draugiem gluži, bet, nu, tā kā ar tādiem saniem paziņām. Uh, Ja mūsu komiteja dosies tādā faktu apzināšanas misijā, mums ir jāpasaka, ka mēs esam lūgumrakstu komiteja, mēs neesam vīdes komiteja. Mēs vēlamies satikties ar cilvēkiem, ar lūgumraksta autoriem, jo mēs nevaram šo problēmu atrisināt. Un mēs nevaram um, uzturēt pie dzīvības tādas nozars, tādu industriju, kas cilvēkus nogalina. Līdz ar to es šo uh, faktu apzināšanas misiju atbalstu, bet ir jāpasaka skaidri un gaiši. Mēs nākam no lūguma rakstu komitejas, un mēs neesam Envi komiteja. <laughs> Un nu, eh, nu, ejā. Eh, Paldies! Tagad man ar, ir tas prieks dot vārdu Batāgijo kundzei. Ente. Pavisam īsi atbildēšu Itālijas pārstāvjiem. Problēmas, ar ko saskaramies rūpnīcā un tuvējā teritorijā, proti pilsētā, neatiec tikai uz Ilva ģimenes pārvaldības laiku, ne tās ir problēmas, kas ir aktuālas arī eh, bija tad, kad valsts pārvaldīja šo rūpnīcu, jo izprast ziņojums, Ilva ziņojumi, kas eh, ir publicēti pieejami internetā, ir tie paši ziņojumi, kas runā par pārkāpumiem, pārkāpumi, kas neatiecas tikai uz uh, um, pārvaldību, bet arī uz emisijām. Nav tiesa, ka emisijas bija nekaitīgas, ir samazināts piesārņojums, jo uh, tagad uh, strād, nestrādā pilnīgi visi, visas ražošanas iekārtas, bet piesārņojuma līmenis Taranto joprojām ir ārkārtīgi satraucoši. Pīslinka asociācija ar instrumentiem, kas ir mūsu rīcībā, kas ir līdzīgi arī jo, uh, citiem instrumentiem, kas palīdz izvērtēt uh, piesārņojumu līmeni un arī aprēķini, kas tiek veikti izpra pētījumā mēs tad secinām, ka kancerogāno vielu uh, Eh, klātbūtne gaisā joprojām ir nepieņemamā līmenī, pat ja ir samazinājušies. Taranto geogrāfija ir tāda, ka tad, kad eh, vējš pūš no ziemeļiem, tad viss piesārņojošās vielas nosedz Taranto pilsētu un cilvēki no tā ārkārtīgi cieši. 15. gada decembrī 20 dienās uh, bija ārkārtīgi liels piesārņojums. Ne, mēs nevaram tikai runāt par, samazinā, par, par piesārņojumu, kas ir samazinājies, varbūt zemes dzīvēs, ūdenī, bet ir jārunā par piesārņojumu kopumā. To arī mīn visi pētījumi, un par, mēs varam jums parādīt video fotogrāfijas un dažādi materiāli, ko nosūtām arī komitejai informācijā. Paldies! Thank you very much! Paldies! Nu, mums šausmīgi maz laika ir palicis, tādēļ eh, es nedošu vārdu pastāvīgās pārstāvniecības pārstāvjiem. Pitēras kundze, uz pusminūti. Pani Przewodnicząca, dziękuję, ale ja właśnie znalazłam mm, rezolucję Parlamentu Europejskiego. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es nu pat atradu Eiropas parlamenta 12. gada rezolūciju tieši par šo jautājumu. Tādēļ gribēju runāt, jo lūgumraksts tika sagatavots 2007. gadā, 2012. gadā mēs pieņēmām rezolūciju. Tātad kaut ko jau esam paveikuši. Paldies! Izcili. Nu, tad varam uh, pielikt tagad punktu. Kolēģi, jums arī jābūt uh, palīdzīgiem. Mēs šo uh, lūgumu rakstu pašsaprotamu iemeslu dēļ atvēr, atstāsim atvērtu, turpinās pārkāpuma procedūra, bet es piedāvātu nosūtīt vēstuli NV <clears throat> ņemot vērā arī delegācijas vizīti jūlijā, runājot par to, kādu lūgumu rakstu esam saņēmuši, norādot, ka šis jautājums ir ne tikai no nu, tādas uh, ekoloģiskas dabas, bet uh, tas uh, ņem vērā arī sabiedrības veselību un citas jautājumus. Un no Aukenes kundzes Jūs teicāt, ka vajadzētu, jā, šo faktu apzināšanas misiju, mēs par to, protams, varam apspriesties, bet eh, koordinatoriem ir jālēmī. Mēs varam uh, nosūtīt arī vēstuli Itālijas iestādēm, uh, ka ņemot vērā šīs diskusijas, mēs esam jautājumu apsprieduši un ar visām interesētām pusēm arī tikušies. Vai varam tā darīt? Nu jā. Ir patiešām uh, prieks sēdēt šeit priekšsēdētājs vietā un redzēt, ka visu politisko grupu kolēģi māja galvām, ka nu, ir vienprātība par tik svarīgu jautājumu. Un nav nekādu tā, tādu viedokļu atšķirības ar politiskajām grupām. Nu, kaut ko tādu pieredzēt ir ļoti, ļoti patīkam. Paldies! Un paldies arī E, lūguma raksta autorei, ka viņa ieradās un mūs informēja. Labi. Tad arī darīsim, kā nolēmts, un liels paldies arī pastāvīgās, e, pastāvīgās pārstāvniecības e, ierēdnim, un tagad mainīšu tēmatu. 16. darba kārtības jautājums - faktu apzināšanas misija. Uh, Eh, uz Spāniju. No 8. līdz 10. februārim norisinājās šis komandējums. Pauls Šarke vadīja šo delegāciju, nekavējoties došu viņam vārdu, lai viņš pastāstītu, kas tad tika darīts vizītes laikā un pastāstiet, nu, kas mums tālāk jādara. Lūdzu, jums vārds. <clears throat> Paldies! priekšsēdētāji. Ja jūs man atļausiet, runāšu slovāku valodā. Wait a minute. We'll all... Vienu mirklīti. Ja jūs eh, vēlties doties ārā, dariet to klusītēm, lai kolēģis var runāt, nekliedzot. Takže paní predsednička, stěný výbor godātie komitejas locekļi, priekšsēdētājs kundze. Es labprāt jūs informētu par šo komandējumu. Nu, sākumā varbūt eh, daži tādi tehniski aspekti, tad runāšu par faktiem un arī pieskāršos politiskajai dimensijai. Un tāpat varbūt nu, arī daži ierosinājumi, ko mēs varētu darīt turpmāk. Tātad runājot par faktiem, gribētu teikt, ka, manuprāt, misija bija sagatavot ļoti, ļoti labi. Gribēju par to visiem pateikties, gribēju pateikties tehniskajam dienestam, sekretariātam, tulkiem un visiem kolēģiem, kas uh, devās uz uh, Spāniju. Domāju, ka nu, komandas darbs izvērtās vienkārši izcils. Ja mēs runājam par saturisko pusi, bija trīs tādas vērienīgas tikšanās. Šī misija norisinājās divu lūgumu rakstu dēļ, pirmām kārtām ņemot vērā EPA upi un tāpat arī paro. Un Jāsaka, ka uz pussalas ir pārāk maz ūdens. Un uh, bija arī, nu, varētu teikt, pat zinām, tāda konflikta situācija izveidojusies. Es gribu teikt, ka man tā šķiet tāda lietišķa problēma. Un šķiet, ka abos gadījumos sabiedrības doma reģionā bija ļoti līdzīga. Mūsu tikšanās laikā mēs varējām sazināties arī ar lūgumrakstu iesniedzējiem, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, universitātes mācības spēkiem un tā tālāk. Pirms doties uz Spāniju, man šķita, ka jautājums, ko aplūkosim, varētu būt ļoti politiski kars valsts un ka tas varētu arī radīt zināmas konfliktus, bet es ar lielu prieku varu jūs informēt, ka tas īstenībā notika pilnīgi pretēji, kā gaidīts. Nu, varbūt es arī biju pārāk proaktīvs, bet, nu, kolēģi uzskatīja, ka rīkojos pareizi, un kolēģi uzdeva jautājumus, lūdza informāciju, un palika patiešām vienmēr tādi lietišķi. Un, ja runājam par oficiālajām uh, sarunām, viņi neilustrēja savu personīgo viedokli. Nu jā, pēc tam medijos tika atspoguļot arī mūsu viedokļi, bet jāsaka, ka tas netika tā pārāk uh, izpūsts, izbazūnēts un man bija arī eh, oficiālā preses konference, es informēju plašsaziņas līdzekļus par to, ka šis jautājums mūs interesē. Eiropas parlaments vēlas šo jautājumu patiešām izprast tā ļoti nopietni, bet mēs nevaram lietu atrisināt. Un, nu, tā tad vai reģionālajai valdībai vai centrālajai valdībai Spānijā tas ir jārisina, un mēs varbūt aprīlī vēlreiz varētu turp doties. Gribēju uzsvērt, man radās iespējas, ka vietēji ļoti nu, liela interese veltīja mūsu misijai, arī žurnālisti regulāri ieradās uz mūsu sēdēm. Un pirms mēs devāmies uz Spāniju, reģionā bija arī uh, demonstrācija 50 tūkstoši cilvēku, un jāsaka, ka tas ir ļoti svarīgs jautājums šajā reģionā, un tas ir vietējiem iedzīvotājiem ļoti aktuāls. Es varu teikt, ka viss visas trīs tikšanās, tātad divas ar lūgumrakstu autoriem un tikšanās ar ministrijas pārstāvjiem. Lauksaimniecības ministrijā norisinājās ļoti, ļoti auglīgi, tādā nopietnā atmosfērā, nebija tur nekādu problēmu, un domāju, ka gan mūsu komitejas, gan Eiropas parlamenta slava tagad Spānijā ir ļoti laba. Un lūgumu rakstu autori man likas atrast, ka Eiropas parlamentam ir jāpalīdz risināt šī problēma, bet es teicu, ka mēs varam sniegt tikai ieteikumus, bet eh, jautājumi ir jārisina eh, Spānijas valdībai, Spānijas iestādēm. Un Es domāju, ka nu, noteikti tās ir labas ziņas, un tālāk par šo politisko dimensiju. Es gribētu tikai, nu, runāt eh, par tādu lietišķu dimensiju un Un jāsaka, ka šis jautājums tiek ļoti daudz politizēts Spānijā. Un jāsaka, ka par, ir jautājumi, par kuriem ir atbildīga centrālā valdība Madridē, un ir atkal jautājumi, kur izsina reģionālās valdības. Centrālā valdība Spānijā Eh, vēl nav jautājumu mēģinājis risināt, mēs nezinām, kas notiks tālāk, un Barcelonā ir mazākuma valdība. Situācija līdz ar to ir visai sarežģīta. Un man ir uh, radies iespējas, ka ir uh, eh, lūguma raksti, kam ir nu tāda ļoti spēcīga politiska pieskaņa, un ka ir arī tādas uh, saiknes ar politiskajām partijām, bet, nu, mēs gal galu runā, runājam par tādu lietišķu problēmu. Un kāda ir, kāds ir šis svarīgākais līmenis? Ko darīt tālāk? Kā rīkoties? Visticamāk, mēs sagatavosim tādu apkopojušu ziņojumu par šo komandējumu, un es ar lielu prieku pats arī vēlētos uh, tur iekļaut konkrētus ieteikumus, ierosinājumus. Un ieteiktu ņemt vērā arī komisijas viedokli. Komisija šo uh, situāciju, šo konfliktu situāciju ir uh, uh novērojusi, tā jau ir sazinājusies ar Spānijas valdību, runājot arī par Spānijas uh, valdības jauno dokumentu. Uh, Un, protams, ir arī eksperti izteikušies, mums vajadzētu saskaņot savu rīcības plānu pēc iespējas vairāk ar komisijas paredzēto plānu. Līdz aprīļa beigām mēs jau esam gatavi pabeigt vienu darbu cēlienu, ar rezultātiem jūs iepazīstināsim drīzumā, un tad cerams arī uh, varēsim vienoties un Es saprotu, ka varbūt komitejā nebūs vienkārši vienoties, bet, nu, tie bija daži ievadvārdi un ar lielu prieku atbildēšu kolēģi jautājumiem, ja tādi būs. Thank you very much. And now... Lielas paldies un uh, būtu interesanti uzklausīt uh, to locekļu viedokli, kas piedalījās faktu uh, vākšanas braucienu. Sākumā došu vārdu komisijai un pēc tam locekļiem no nu, dienu. Mm, ar nepacietību gaidu šo informāciju. Mēs esam debatējuši arī tomēr visu dienu komisiju vārds jums. Uz paldies priekšsādātājiem. Labdien visiem! Vēlējos atgādināt, ka pamatdirektīva par ūdens pārvaldi 22. līdz 22. martam nosaka termiņu, kad var iesūtīt ar ūdeni saistītās sūdzības komisijai. Komisija ir sākusi uh, ūdens pārvaldības sūdzību izskatīšanu, drīzāk sāks, sākot no šī datuma, un komisija ņems vērā arī rezultātus, kādi būs jūsu faktu vākšanas braucienam. Uh, Uh, kurā tiks izvērtāts Spānijas ūdens pārvaldības sistēmas. 22. janvārī mm, mēs izstrādājām, mēs ziņojām jūsu komitejai par pirmo hidroloģisko plānu izstrādes novērtējumu Spānijas gadījumā. Un mēs runājām par kopīgajiem aspektiem lūgumrakstos, kuru dēļ bija šī uh, brauciens un informācijas apkopojums būs atrodams plānu novērtējumā, kurus vēl saņemsim līdz 22. martam. Tagad vārds Piteras e, kundzei. Tak, moji, jako członka komisji, bo ja nie prosiłam. Es vēlētos papildināt, nu es gan īstenībā neprasīju vārdu, kaut ko jau varu pateikt. Priekšstādā, nē, ja jūs nevēlaties eh, izteikties, tad nedariet to, jūs piedalījāties braucienā, eh, jūs varat izteikties vai vēlties runāt. Jā, mums būtu nepieciešami skaidrojumi no komisijas puses, jo informācija, ko iegavām no asociācijas uz vietas, īsti nesaskanēja ar to, ko teica valdība. Es arī pierakstīju dažus punktus, kuri būtu sīkāk paskaidrojami. Tad, kad iegūsim delegācijas vadītāju sagatavoto dokumentu, tad varēsim diskutēt ar komisiju un uzdot šos jautājumus, jo mums tiešām ir jānoskaidro, kas tad praksē notiek. Liels paldies! Tagad um, Valerū kundze. Paldies priekšsēdētāji, es runāšu dzimtajā valodā. Uzlieciet austiņas, ja nesaprotat. Vēlētos pateikties um, priekšsēdētāji mūsu delegācijas vadītājai, kā noraidīja šaki. Kungs, mēs centāmies pieturēties pie faktiem. Um, runājot ar iestādēm, lai mm, konkrēti noskaidrotu situāciju. Un mm, ir taisnība, ka ir daudz politiku, bet ir arī juridiskā dimensija šajā problemātikā, un es pati centos vairāk pievērsties problemātikas juridiskajai dimensijai. Piemēram, tad, kad mēs tikāmies ar mm, amatpersonām, mēs runājām par uh, ūdens resursu direktīvu un tās ievērošanu. Nevajag pievērsties tikai direktīvas saturam. Jārunā arī par ūdens eh, sādali salīdzinājumā ar iepriekšējo ūdens sadales sistēmu. Mēs vēlējāmies pievērsties šim sistēmas jautājumam, jo tas ietekmē mm, vides ietekmes novērtējumu. Un kā jūs zinat, Es zinu, ka tas uh, varbūt nav nepieciešams to darīt, bet es tomēr to darīju. Un es nesapratu, kāpēc nevar, nevarēja ņemt vērā to, kā savulaik tika notika ūdens sadale. Un ko tad mēs redzam šajos novērtējumos? Ka ir ūdens resursu sadalas problēma, un mums rodas iespējas, ka uh, likumi ir pārklājušies, sadūrušies uh, rekomendācijās. Uh, Mm, no centrālajām iestādēm. Septiņdesmitajos gados ir mm, bijusi zināma novirzīšanās un nu, diezgan nevienlīdzīga sādala ir notikusi un uh, Tas arī ir palielinājis problēmas lielumu, ka nav ūdens, ko novirzīt no ziemeļiem uz dienvidiem, tā man teica, un situācija ir kļuvusi neilgtspējīga tieši saistībā ar ūdens izmantošanu irigācijai. No ūdens bagātīgajām zonām ir novirzīts ūdens uz tām zonām, kur tā trūkst, uz dienvidiem, uh, un uh, kur ir sausums. Un tas attiecas arī uz golfa laukumiem, un ir šīs zonas, kur nav ūdens un ir lielas mm, izmaiņas tagas mm, uh, šajā zonā. Mm. Un te nav runa par to, ka slūžas tiek atvērtas tā, lai būtu vairāk ūdens un ka tas tad lūk atrisinās problēmu. Ar to nebūtu līdzēts. Bet kad mēs skatāmies tāžas eh, rajona situāciju, Es pati devos uz arī Toledo, un, lai noskaidrotu situāciju, mm, ūdens resursu jomā daudz ko var darīt. Nu, var jau paraudzīties uz juridiskajiem elementiem, kas nav darbojies, tas, mm, to noskaidrot, nu, tas arī ir izsams, bet par ebru runājot, situācija ir cita. Šeit nebija ūdens resursu mm, sadale notikusi. Un tā kā no tagas vairs nebija ūdens, tad mm, bija doma izmantot ebru. Un tas savukārt novada pie citas sarežģītas situācijas lauksaimniekiem. Un es tiešām vēlos redzēt eh, to, kāds būs ietekmes novērtējums uz vidi. Uh, vai nav bijis eh, kopienas finansējums tam visam. Jā, mums tiek teikts, ka nebija šāda finansējuma, bet nu, man tomēr jautājums par šo ietekmes uz vidi novērtējumā vajadzētu arī norādīt, vai ir bijis kāds mm, finansējums. Eleonora, vai jūs vēlaties izteikties? Paldies! Pilnībā var piekrist tam, ko teica Valero kundze. Es uzskatu, ka ūdens pārvaldes jautājumu Eiropā, šeit konkrēti Spānijā, ir tik tiešām mūsu uzmanības vērti. Ir jāsadālā, jā, ar likumdošanas starpniecību mēs uzlabotu resursu, ūdens resursu kontroli, ūdens resursu pārvaldības kontroli, diemžēl. Uh, Eh, praksē eh, šī eh, norma īstenošana norāda uz ārkārtīgi lielām problēmām. Nu, tad būsim piesardzīgi, raudzīsim, lai tur, kur ir problēmas, lai tās tiktu risināts efektīvi. Jo īpaši tur, kur nepieciešam, kur ir no vienas puses politiskie jautājumi, bet no otras puses arī ekonomiskie jautājumi, te noteikti ir arī jārauga, lai risinājumi neatbalstītu dažu subjektu uh, pēļņas intereses. Šie resursi ir tik uh, izsmeļoši, lai aizsargājami. Eiropai arī šeit uh, jāspēlē ļoti svarīga loma, ņemot vērā arī klimata izmaiņas, Un visbeidzot, atcerēsimies arī to, ka biodaudzveidības jautājums ir arī ļoti svarīgs. Te es arī sniegšu savu ieguldījumu galziņojumu tekstā. Paradoxāli iedomāties, kā varam radīt Natūra 2000 zonas, kur tiek uzraudzīta biodaudzveidība, tas no vienas puses, un no otras puses tik uh, Eh, masveidīgi izmantot ūdens resursus, apdraudot biodaudzveidību. Eiropas noteiktie mērķi būs ļoti grūti sasniedzami, ņemot vērā to, ka jau šodien grūti sasniegt tos mērķus, ko noteicām 30. un 50. gadiem. Nu, tas arī tad būs galviņojumā mans ieguldījums. Thank you. Eh, Mr. Paldies, Lopesa kungam vārds. Muchas gracias, presidenta. Um... Paldies, paldies priekšsēdētājiem. Sākumā es vēlētos pateikties delegācijas vadītājai, kur vadīja delegāciju, kurā mēs piedalījāmies. Es pats devos uz Ebras mm, rajonu un bija doma apmeklēt gan ebras, gan tagas basēnu, un šeit es atsaucos turpmāk uz ebras basēna situāciju, un mēs redzējām protesta mm, manifestācijas, jo projektam sekoja vairāki rajoni, arī no Katalānijas, un ļoti daudz ko sagaida no parlamenta atzinumu. Tur ir vairākas politiskās mm, konotācijas, kas nāk līdzi, bet mēs te runājam par ūdens resursu izmantošanu un jo īpaši to, cik lielā mērā mēs ievērojam pamat uh, direktīvu par ūdeni, par ūdens uh, eh, baseinu sateci. Un, un te ir viena lieta, ko vēlējos pieminēt, kā bas, ebras baseinu ūdens sateces plāni ka to prezentē pie varas esošā valdība tad, kad plāns tiek piedāvāts, bet termiņš visiem ir viens, tas ir skaidrs, bet tik sarežģītā gadījumā kā šis ir ļoti liela nozīme tam, ka valdība mainās. Ir skaidrs, ka ir teritorijas, kurās ir īpaši situācija, ir četras autonomās eh, kopienas, kas robežojas ar Ebrunus, kur attiecas plāns ir Mm, pilsoņu manifestācijas bijušas, kas, manuprāt, skaidri liecina noraidošo attieksmi, kāda radusies atsevišķās sektoros šī plāna dēļ. Un mm, Ebrā bija arī šajā rajonā bija liels eh, pasākums, manifestācija, par kuru eh, rakstīja pirmajās lapās avīzes pirmdienās, un Katalonijā šī problēma ir ļoti liela Es vēl varētu sniegt citus komentārus par šo braucienu un tās noriti. No tehniskā skatu punkta lielais jautājums ir šāds, kā nodrošināt industriālo lauksaimniecības, nu, ūdens piegādes un vides mm, aspektu ūdens lietošanā. Ebras deltai ir arī ekoloģiska funkcija. Tomēr mm, mēs sastopamies ar daudzām problēmām. Erozija mm, pastiprinās, un ja nav pietiekami liels ūdens pieplūdums, tad delta pazudīs 11 tūkstoši cilvēku uz 200 tūkstoši mm, ebras piekrastes iedzīvotājiem tur dzīvot ir lieli sociāli ekonomiskie riski, un ja plāni netiek labi e, sastādīti, tas e, iznīcinās šo teritoriju. Mums ir jāsaglabā mm, e, pārējās ūdens izmantošanas iespējas, un ūdens ir šīs vājais posms. Mm, tomēr signāli ir ļoti skaidri, mm, visur te tādi sarkanie signāli, un mums ir jā. Ja atrod eh, atbilde šeit. Paldies, Urtasona kungs. Es un poco siguiendo en la línea eh, que comentaba el, el... Jā, paldies. Es eh, nedaudz sasaukšos ar Lopesa kunga teikto. Visu pirms es vēlētos pateikties Sakī mm, kungam mm, par vizītes organizēšanu, kas bija ļoti lieliski. Es piedalījos pirmajā daļā, kad tika apmeklēta Ebra tiešām ļoti augsts kvalitātes uh, brauciens, varējām iegūt ļoti daudz informācijas, un tieši to mēs arī vēlējāmies. Un katrā ziņā, ja tāds bija mērķis, tad mērķis tika sasniegts. Tagad mm, um, secinājumi būs ļoti svarīgi. Mums ir jāpievēršas jautājumiem, kurus mums, mums, kurus mums uzdeva uh, um, vietējie cilvēki. Un es domāju, ka vi, katra diskusija ne tikai ar lūgumrakstu iesniedzējiem, bet kas mums ir bijuši Eberas reģionā ar industrijas pārstāvjiem, no turisma lauksaimniekiem un visiem citiem. Visi šie brīdinājuma signāli ir jāņem vērā. Mums ir ļoti rūpīgi jāieklausās, kas tad cilvēkiem ir sakāms. Mēs nerunājam tikai par ūdens uh, resursiem ebrai, bet eh, dzīves veidu, kas tiek apdraudēts. Tāpēc ir mm, cilvēki, kas vēlas celt trauksmu. Mums tas ir jāņem vērā. Un mēs uzrunājām skaitļus, konkrēti ES investīcijas no ES, lai aizsargātu sugas ebras basēnā. Un šīs sugas varētu reāli tikt apdraudētas, ja pašreizējais plāns tiek turpināts. Un mums kā parlamentam vajadzētu mm, domāt, vai tā ir laba doma no Eiropas Savienības investīcijas miljoniem eiro mm, šajā laika programmā, kad ir mm, šis ūdens e, plāns, kas e, iznīcinās šos pūliņus, un kāda tad ir loģika, un mums ir arī šī tehniskā uh, informācija, kas, tika pie, kas bija pieejama, es zinu, ka komisija dara savu darbu, bet mums ir jānogaida, kāds būs tās vērtējums. Bet es domāju, ka mūsu mm, ziņojumā mm, vajadzētu iekļaut mm, arī skaitļus, ko noskaidrojām, jābūt aprēķina metodēm metodoloģijai noskaidro, kāpēc ir šādas problēmas, vajadzētu ziņojumā iekļu, iekļaut visu šo informāciju. Un tagad es arī beigšu, jo te ir um, arī uh, politiskā problēma, kad paraugāmies uz Kataloniju, te ir plašs konsens par uh, to, ka šīs plāns būtu noraidāms, un to arī mm, skaidri redzējām Lopeskunga teiktajām Svētdienā pirms mūsu vizītes bija demonstrācija, kur bija daudz cilvēku, bet vēl bez politiskā ir arī juridiskais elements, vai direktīvas ir tikušas ievērotas, un es domāju, ka komitejai ir jāizanalizē situācija un jāizdara secinājumi par to, kādas rekomendācijas varam izdarīt. Vēlreiz paldies Čakī kungam par eh, lielisko darbību, delegācijas vadītāju amatā. Varam tiešām viņam teikt paldies. Lielas paldies un Rosa tagad vārds jums. Jā, paldies. Es, protams, sasaukšos ar kolēģi teikto un arī pievienošos labajiem vārdiem par delegācijas vadītāju labo darbu. Un es eh, lielā mērā atbalstīju šo braucienu mm, Romēras kungs, kas ir ārlietu padomnieks Katalonijas eh, mm, valdībai, ir nosūtījis vēstuli mūsu komitejai, un viņš lūdza mums ierasties, un tā nebija mūsu kompetence, bet mm, beigu beigās viņš ieradās, un viņš tur arī piedalījās, un, nu, nevajadzētu tas uzskatīt, ka tas bija politiski, bet nu, beigu beigās tā sanāca, jo tagad viņš vada Katalonijas neatkarības mm, kustību un viņš ir ārlietu uh, padomnieks un viņš ir man labs darbs, draugs, bet es nedomāju, ka viņam vajadzētu būt mm, delegācijas sastāvā un vēl viens mm, kolēģim arī lūdzu pievienoties, bet viņš teica, teica, ka nē, un tad varēja, tad teica, ka tomēr viņš var pievienoties, un tad viņš nāca, bet tad mēs redzam, cik politizētas ir šīs vizītes. Un nekas nav mainījies, ne Urtes un Lopesa kungs, viņiem ir tādas pašas tiesības uz viedokli kā mums, bet pirms mēs dodamies uz braucienu, mums ir, mums ir ļoti skaidra doma par to, kas mums ir jādomā un jāraksta. Nu, es neesmu tehniskā eksperta. Uh, Es nevaru sniegt savu viedokli par to, bet. Mm, četras stundas ilga sanāksme ar Spānijas valdības pārstāvjiem, un mums tika teikts, ka tur nav nekāda problēma ar Eiropas fondu izmantošanu, un tad bija diskusija ar komisiju, un Tik teiks, ka otrais plāns būtiski tika uzlabots un pirmo plānu 2009. gadā apstiprināja, bet uh, nekas tā sakarā netika darīts un tika darīts tikai 2012. gadā un pēc tam uh, bija otrais plāns, jā, bija trūkumi pirmajā, bet uh, ja tajā pašā laikā tika piemērots otrais plāns, lai piemērotos Eiropas situācijai, nu tad abus plānus vajadzēja apstiprināt līdz 15. gadam, jo mm, tāds bija šis termiņš, un mm, šī mm, pagaidu valdība janvārī to pieņēma, un bija paziņojums un preses relīze, kurā mums tika teikts, ka bija turpmāki uzlabojumi un tika ņemti vērā komitejas eh, ie, komisijas ieteikumi, un es ceru, ka uh, Uh, ziņojumā nebūs uh, tikai dažādu platformu viedokļi par Tegu un Ebru, mm, bet arī kas vairāk, jo nu, vienmēr ir jāieklausās abu pušu teiktajā un jāieklausās arī komisijas teiktajā pēc tam. Tegas un ebras plāni. Astoņdesmit četrus procentus procentus balsu guva mm, par mm, no šiem balsotājiem. Un 81% atbalsts bija arī Ebras mm, basēnam, bet Ebra attiec uz 9,5 bija pār četri, nē, un bija tāds pozitīvs ziņojums no um, valsts padomas un Spānijas valdība lūdza vairākus uh, ziņojumus izstrādāt, un viss bija pozitīvi, un bija 40 juridiskās apelācijas, 20 uh, tika atrisināt pozitīvi, un uh, viena apelācija tika nosūtīta uz augstāko tiesu par ebru, un tas arī tika pozitīvi atrisināts, un to mēs arī varam iekļaut ziņojumā, un tad var mm, pieņemt tādu mm, informātu lēmumu, jo tad ir pieejamas abas stāsta puses. Pretējā gadījumā tas ir uh, vienas puses vārds pret otras puses vārdu, bet, nu, tas mm, pēdējais vārds būs komisijai sakāms par to, vai direktīva ir ievērota vai nē. Nu, es nevēlos uzstāties par tiesnesi. Un e, pēdējais runātājs manā sarakstā ir Gambusa kungs, noslēdz runātāju sārakstu, jo darba kārtībā ir vēl viens e, darba kārtības punkts Paldies, es izteikšos īsi. Daudz, kas jau ir ticis pateikts. Es nepiedalījos braucienā. Mm, tā ik pēc kāda laika, četrām piecām uh, nedēļām es dodos uz ebras basēnu, man ir pastāvīgi sakari ar mm, iedzīvotājiem, kas dzīvo piekrastē un uh, viņam ir, tā, ir tāds iespējas, ka šī misija ir bijusi liederīga. Bet, nu, neatkārtošu Javier Lopesa teikto un citu teikto. Es vēlētos akcentēt vienu lietu. Delegācijas vadītājs tam pievērsās, un tas ir ļoti svarīgi. Komisija darīja savu darbu, veiks izvērtēšanas un analītisko darbu šajos basēnos, kā tas tika darīts attiecībā uz 2016. gada plānu, pat ja 2015. Um, gada marta ziņojums bija visai as. Un tas plāns ir visai mm, tāds grūts, jo ir jānodefinē ekoloģiskie apstākļi, un Spānijas valdība, kad tā prezentēja jauno plānu, un teica, ka Mm, šie reģioni tiek saglabāti pašreizējā situācijā un, mm, manuprāt, tas ir tā kā trauksmes signāls un varbūt es kaut ko nepareizi izlasīju, bet mm, tas ziņojums ir ļoti svarīgs un Un ir mm, jābūt tā, lai lūguma rakstu komitejas ziņojums būtu papildinošs un palīdzētu arī komisijai veikt savu novērtējumu, jo tieši to arī sagaida teritoriju iedzīvotāji. Mēs tikai vēlamies, lai tiktu respektēta ūdens un putnu direktīva. Un vēl viena lieta, ko nevar atstāt bez ievērības ir mm, tas, ka ir arī jāņem vērā šie baseinu sātece. Liels paldies par to, ka mm, vadījāt šādu nebūtu nevienkāršu delegāciju, tik nevienkāršā uzdevumā, un paldies, ka eh, arī sekretariātam veicot administratīvo darbu pirms vizītes un vizītes laikā, un tagad jums uzdevums ir arī izstrādāt uh, ziņojuma projektu, kas cerams aprīļa beigās tiks prezentēts. Mēs visu to ar nepacietību gaidām. Tas arī uh, noslēdz šo punktu, varam pievērsties nākamajam uh, atkal runa ir par faktu vākšanas braucienu šoreiz uz Londonu 5. un 6. novembrī. Es pati biju delegācijas vadītāja. Protams, saņemtie lūguma raksti ir konkrēts pamats, lai rīkotu braucienu uz apvienoto karalisti, un vairāki gadījumi attiecās uz to, ka cilvēki tika nodoti publiskai um, aprūpei um, Anglijā un Velsā, un dažus lūgumraksta iesniedzējus mēs uzaicinājām 2014. gadā viesoties šeit, un Eiropas komisija un um, Britu uh, iestādes arī sniedza savas atbildes, un mm, saskaņā ar iestāžu teikto mm, vairāk vairākojos gadījumos mm, šāda rīcība notika, lai ievērotu bērna intereses un adopcija šādos gadījumos nevar mm, tikt e, mainīta un šajos gadījumos var rasties ļoti mm, sāpīga situācija gan bērniem, gan bērniem vecākiem, un pēdējā laikā ir palielinājies to gadījumu skaits, kad runa ir par ne E, apvienotās karalistes cilvēkiem no Slovākijas, no Latvijas, no Bulgārijas. Un šis pārobežu aspekts mm, nozīmē, ka mūsu komiteja ir kompetenta, lai izskatītu šādu veidu lūgumu rakstus un lai noskaidrotu sīkāku informāciju par šo situāciju. Ziņojums par adopciju bez piekrišanas mm, tika uzdots mm, no politikas departamenta un uh, Kentons Grīns no Kembridžas universitātes vērsās pie mūsu komitejas pagājušā gada jūlijā. Un kā jau es iepriekš minēju, faktu vākšanas brauciens mm, ilga no 5. līdz 6. novembrim, no 4. līdz 5. un mērķis bija delegācijas locekļiem sniegt sīkāku un precīzāku skatījumu uz situāciju, uh, konsultējoties ar dažādām uh, Mm, pusēm un praktiķiem. Es domāju, visi varam piekrist, ka tā bija ļoti laba vizīte, mm, efektīva. Astoņi locekļi devās uz apvienoto karalisti un tikāmies ar ļoti plašu personu ekspertu loku, kas atklāti dalījās savā pieredzē un nostājās. Ehm, tikāmies ar sociāliem darbiniekiem, žurnālistiem, mm, asociāciju pārstāvjiem, juridisku um, un citu atbalsta sniedzējiem, um, kas strādā ar vecākiem, arī policijas dienestu darbiniekus. Ar Džonu Ambliju, kas ir uh, Anglijas un Velsas um, tiesas uh, vadītājs arī Bulgārijas un Latvijas diplomātisko pārstāvniecību pārstāvjus un arī juristus, kas ir specializējušies ģimenes tiesībās, un arī divus deputātus, kas uh, Eh, iestājās par ģimeņu tiesībām, un mēs eh, noteikti zinām to, ka apvienotā karaliste ir vienīgā, kas ļauj pilnībā pāraut mm, vecāku saites bez piek, vecāku priekšsišanas. Mm, mm, šī pati adopcijas forma un arī tās biežums ir neparāsts, jo īpaši biežums un uh, vietējās adopcijas līmenis ir visai zams un ir juridiskās mm, barjeras šādai adopcijai bez vecāku piekrišanas, un citās dalību valstīs tas tiek reti izmantots, un visās eh, tikšanās reizēs, kas mums bija, mēs ļoti daudz ko uzzinājām par juridisko sistēmu, par eh, sociālo dienestu darbu, un mm, kas eh, notiek šajās uh, procedūrās, un mm, ziņojumā ir ieskļauta aprakstošā dāra par braucienu un arī ir rekomendāciju daļa par šo tik sensitīvo jautājumu. Un faktu vākšanas braucienas ziņojums tika izstrādāts balstoties uz visiem komentāriem, kas tika saņemti no eh, klātesošajiem eh, kolēģiem, kas piedalījās eh, braucienā, un šīs rekomendācijas var tikt grozītas, ja mm, jebkurš no locekļiem to vēlēsies. Vēlētos uz, uh, tagad uh, norādīt termiņus. Lai iesniegtu grozījumus rekomendācijām, tad termiņš ir 3. mārts. Lūdzu, piefiksējiet to, ka var tikt grozītas tikai rekomendācijas, bet ne aprakstošā daļa par to, kur mēs devāmies, ar ko mēs tikāmies un tam līdzīgi. To mm, visu piefiksēja Klēra no sekretariāta un arī nodaļas vadītājs, protams. Balsojums būs aprīlī. Un, tas būs komitejā. Un visticamāk, datums balsojumam būs 19. aprīlis. Tagad došu vārdu komisijai. Mūsu rīcībā vēl ir nedauz laika, izteicos ļoti ātri, ceru, ka arī jūs izteiktieties īsi Sīna Vandargovra vai Džana. Lūdzu, vārds jums. Lielas paldies, priekšsādātāji! Mēs uzskatām, ka eh, ziņojums bija ļoti interesants, ka tas eh, mm, precizē lietas, kas tika diskutētas eh, gan parlamentā, gan arī komisijā, un mēs uzskatām, ka jautājums ir tiešām sensitīvs, un mm, ņemot, to, ka, mm, ņemot vērā to, ka mūsu kompetence ir ierobežota, šis gadījums ir iespēja arī uh, izveidot kontaktus ar apvienotās karalistes pārstāvjiem, redzēt, kā viņi plāno uh, savas politikas, mums nav tādas direktīvas, kas regulētu šīs lietas, bet mēs atbalstām e, tādu informācijas apmaiņu, norādot uz to, ka mm, bērna tiesības ir primārās visos gadījumos un ka tas ir jāņem vērā mm, pieņemot jebkuru lēmumu, kas saistās ar bērniem. Uh, Mēs arī atzinīgi vērtējam izstrādātās rekomendācijas, mm, kas ir ietvērtas ziņojumā. Šajā brīdī es nedomāju, ka mēs vēl varētu ko papildināt. Jūs atsaucaties Brisels 3 regulu un es izmantošu iespēju, lai teiktu, ka pēc pāris nedēļām re, darbs pie uh, regulas grozīšanas būs noslēdzies un es ceru, ka uh, Eh, daži no komisijas piedāvātajiem uzlabojumiem arī atstās pozitīvu ietekmi šajā jomā. Paldies! Paldies! Un divi braši kolēģi, ne pat trīs vēl ir klātesoši, kas piedalījās delegācijā. Jūs neprasījāt vārdu, bet varbūt jūs to vēl darīsiet. Martēna kungs, vārds jums. Paldies, es pats nesmu brīts. Tout à fait. Vēl nē. Uh, si, si ça peut permettre uh, la Grande-Bretagne de rester aussi. Bet, nu, ja tas ļautu apvienotai karalistei palikt apvienotajā um, Eiropas Savienībā, tad būtu gatavs kļūt par Britu. Nu, Sērs Džēms Mambiks bija ļoti svarīgs cilvēks, ko mēs satikām, un viņš ļoti labi apkopoja situāciju, ka uh, ir nepieciešama diplomātija apvienotājā karalistē. Un, ja es varētu izteikt rekomendāciju komisijai, un tas varbūt būs arī mūsu eh, ko, eh, komitejas loma, ka vajadzētu vairāk vērst 27 citu dalībvalstu uzmanību šīm tematam, jo uh, cilvēki, kuru liktenis izšķirās eh, Britu tiesās, un tiesnešiem ir ļoti plašas pilnvars, ir Džeims Membijs tā teica, un ka um, ģimenes nonāk šajā tiesu mašinērijā, un viņas ir um, tādas, kuram nepieciešams atbalsts no mm, izcelsmes valsts eh, vēstniecībām, un tas tiešām ir tāds iztrūkums. Ja man būtu viens ieteikums, viena rekomendācija, tad tā būtu tieši šāda, ka katrai valstī ar vēstniecību starpniecību būtu jāsako līdzi šīm lietām, kad rodas kāda problēma. Paldies, Eleonora! Sīņerēs. Paldies! Īsi! Es domāju, ka priekšlikuma projektā jau ir iekļauti ļoti daudzi punkti kādus mēs jau arī paziņojām vizītes laikā. Var piekrist Martēna kungu sacītajām par Vīnas konvenciju. Tā ir jāīsteno ne tikai tā, lai informētu, bet lai ārvalstu pārstāvniecības arī fiziski piedalītos visa procesa laikā un uzraudzītu to. Un tad ir, protams, viss šis jautājums, kas ir saistīts ar ģimenes atbalstu pasākumi jāpieņem, lai varētu risināt tās problēmas, ar ko viņi var saskaties šajos dramatiskajos gadījumos. Nu, būs neliels grozījums no mūsu puses. Paldies! Thank you. Paldies! Ļoti gaidīšu jūsu grozījumu, Eleonora Džūda. Liels paldies! Es domāju, ka ziņojums ir patiesi izcils. Es domāju, tas atspoguļo arī to, ka brauciens bija liederīgs un arī, zin, es uzskatu, ka tas bija ļoti um, līdzsvarots, jo visi galvenie spēlētāji tur um, piedalījās, viņi varēja sniegt savus skaidrojumus un tas arī ļoti labi tiek atspoguļots ziņojumā. Liels paldies uh, sekretariātam par uh, nu, paveikto lielisko darbu, un tāpēc arī rekomendācijas, kas noslēdz šo ziņojumu, plaši atspoguļo to, ko mēs teicām tikšanās laikā. Es domāju, ka te tiešām uh, ir runa par galvenajām problēmām. Nu, tad precizējums, nu, tas vairāk saistās ar jūsu ievadu komentāriem. Jūs teicāt, ka apvienotā karaliste ir vienīgā uh, dalībvalsts, kurā ir šāda situācija. Tomēr eh, komitejas eh, pētījumā vairums valstu eh, izmanto šādu mm, procedūru adopciju bez piekrišanas. Tad drīzāk atšķirības ir biežumā, cik bieži tā tiek lietot. Un tas ir jautājums. Un Džeims Magbijs arī runāja par rekomendācijām par eh, izmaiņām kū, šajā ģimenes kultūrā un arī mm, vietējo dienestu uh, ieguldījums un, un eh, attiecīgo dalību valsts pārstāvju iesaist. Nu, tas ir mm, šīs izmaiņas, kuras mums vajadzētu veicināt, bet es domāju, ka šis pētījums, ko Glenis izdarīja, tas tiešām ļoti labs izējas punkts par to, kāda ir situācija Eiropā kopumā, un tad raudzīties, kādas ir problēmas. Un domāju, ka šīs rekomendācijas ir ļoti vērtīgas, lai to virzītu uz priekšu. Un ja viena lieta būtu īpaši jāizceļ, mm, kas eh, man, uz man īpašu ietekmi atstāja, ir šis spiediens, eh, ko Sociālie darbinieki ļoti izjūta eh, samazināto resursu un budžeta samazinājumu rezultātā. Tajā pašā laikā eh, pret viņiem tiek vērsti juridiskās sankcijas, mm, ja viņi mm, kaut ko neizdara un eh, ir lielāks darbs jāpaveic un, un arī šāds spiediens, tas tiešām ir ļoti bīstam īstermiņā un ja mēs paraugāmies uz valdības programmu, Mm, par to, ka vēl būs samazinājumi, mm, to var mm, redzēt, tad rekomendācijas arī veids tādus aicinājumus uz piesardzību un kā tad mēs varētu atkal eh, sazināties ar eh, šiem cilvēkiem, kurus satikām Londonā, lai uh, pastāstītu, kā mēs atspoguļojam viņu teikto un kā tas uh, sniedza savu ieguldījumu mūsu darbā. Lielas paldies! Paldies par jūsu komentāriem! Es arī esmu saņēmuši informāciju par to, ka doktors Fentons Glins uh, sniegs uh, mm, ziņojumu ar jaunāko informāciju, un tas visiem būs ļoti liederīgi. Mm, apvienotā karalisti ir unikāla vairākās mm, jomās, nu neminot pēdējo dienu notikumus. Bet mēs redzējām ne, e, šo, šādu adopciju bez piekrišanas arī citās dalībvalstīs, tad drīzāk ir mm, biežums, kas mm, rāda trauksmi šajos gadījumos, kad ģimenes saites tiek pārautas bez piekrišanas, un tas ir, mm, ir kaitējoši gan mm, vecākiem, gan bērniem, un arī paplašinātāji ģimenei. Mm, tāds sensitīvs jautājums. Es vēlētos pateikties vēlreiz visiem kolēģiem par to, ka piedalījāties mm, gan debatēs pirms brauciena, braucienā un arī debatēs pēc brauciena. Un uh, tiešām liels, liels, liels, liels paldies mm, sekretariātam par veikto darbu, īpaši nodaļas vadītājiem un Anai Kilerei Jūs uh, esat paveikusi izcilu darbu, izstrādājot uh, ziņojumu un arī sniedzot uh, informāciju, kādu mēs lūdzām sniegt. Es domāju, ka mm, kopumā mm, tā bija ļoti efektīva, īsa vizīte un, ja šāda veida faktu vākšanas brauciens mēs arī turpmāk veiksim, mēs tikai priecāsimies tur doties, un es domāju, ka arī vairāk eh, deputātu piedalīsies, ja mēs varam koncentrēt savus braucienus uz ierobežotu laiku, tad tas tikai nāks par labu, un cerēsim, ka tāds arī būs turpmāk. Eh, liels paldies jums, diena bija gāra, un jūs esat pelnījuši eh, labas vakariņas, lai jums jauks vakars!